Kolēģi un kolēģi. Godāmie kolēģi. Es atvainojos, ka es ierados tik vēlu. Mums vajadzēja runāt par vēlēšanu novērošanu Ukrainā un Gruzijā. Ģenerāla sekretāra nolēma uh, priekšsēdētāju konferencē um, atvēlēt daudz mazāk laika, uh, nekā mēs bijām plānojuši. Uh, Un tagad mēs domājam, ar kurām grupām mums eh, vajadzētu apspriesties. Nu, cerams, ka mēs atradīsim tādu saprātīgu kompromisu pirms priekšsēdētāja konferences, tā lai šī, šī rīta sarunas būtu devušas kādu jēgu. Tad varētu mēs tagad atklāt eh, sanāksmi, vai ir kādi priekšlikumi attiecībā uz darba kārtību. Nē, nav. Tad eh, paziņojumus, jo es jau tikko jums sniedzu. Septiņi protokoli kurš ir tos visus septiņus izlasījis, varētu tagad eh, arī paust savus iebildumus. Nu, šķiet, ka vai nu visi ir eh, piekrīt eh, tas, kas ir iekļauts protokolos, vai vienkārši nav tos lasījuši. Un tagad varam pievērsties ceturtajam darba kārtības punktam. Šeit ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Filipo Grandī. UNRVA ģenerālkomisāru. Ļoti priecājos, ka jūs esat ieradies. Esam jau pagūši ar jums apspriesties. Es domāju, ka šodien būs interesanti jūs uzklausīt ne tikai par jūsu kompetences sfēru, bet eh, runāt vispār par bēgļu plūsmām šajā reģionā. Noteikti, ka tas eh, saistās arī ar sliktajām ziņām, ko mēs katru dienu saņemam no Sīrijas. Iespējams, tas ietekmēs arī jūsu darbu. Varbūt jūs varētu sniegt īsu pārskatu par šo tematu. Ir jāatcerās, ka 200 tūkstoši sīriešu bēgļi pašlaik atrodas Jordānijā, 100 tūkstoši atrodas Turcijā. Pie robežām gaida tūkstošiem cilvēku uh, um, lai tiktu pāri uz kādu citu valsti. Ir jāatcerās, ka mm, arī Libānā situācija var mainīties, ņemot vērā šīs bēgļu plūsmas. Ir jāatcerās, ka te pat var runāt par tādu kā etnisku pārkārtošanos. Ir ļoti daudz dažādu tautību, kas dzīvo Sīrijā, un, diemžēl, Šie notikumi var katastrofāli ietekmēt eh, daudzu cilvēku dzīvi. Cerams, ka mums būs laiks runāt arī par daudzām citām problēmām, kas saistās ar šo reģionu. Ir jāatcerās, ka šeit ir daudz tādu notikumu, kas mūs personīgi šokē, un, diemžēl, kā politiķiem mums nav pārāk daudz iespēju uh, kaut ko šeit mainīt vai um, novērst. Šie notikumi ir patiešām traģiski, un man ir liels prieks, ka uh, Filipo Grandi ir ieradies pie mums. Ir jāatcerās, ka um, šādas viedokļa apmaiņas var dot kaut ko šīs lietas atrisināšanai. Un tāpēc es eh, gribētu tagad jūs aicināt paust savu viedokli par šiem jautājumiem. Sirsnīgs paldies, ka ieradāties. Chairman, I'm afraid that. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl tas, ko es jums stāstīšu, jūs īpaši neiepriecinās. Pagājušo reizi ierados šajā komitejā pirms gada, lai stāstītu par situāciju. Ziniet, man šķiet, ka UNRWA ģenerāla komisāri jau ir pieraduši runāt ar cilvēkiem par aizmirstiem konfliktiem un problēmām. Šodien gribētu teikt, ka diemžēl pat kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes pirms gada palestīniešu bēgļu problēma ir aizmirsta vēl vairāk nekā tā bija pirms gada. Reģionālais konteksts ir ārkārtīgi sarežģīts, priekšsēdētājs jau to iezīmēja savos ievadvārdos. Šodien galvenokārt gribētu uzsvērt vairāk nekā jebkad iepriekš to, ka palestīniešu bēgļi kur ir apmēram 5 miljoni, ir fiziski iesprūduši tādās, tādos reģionos kā Gāza, arī Sīrijā ir aizvien vairāk viņu, un viņi arī politiski ir iesprūduši politiskā procesā, kas šķiet ir nokļuvis strupceļā un nekust neno vietas. Bieži vien es saku, ka šīs varbūt nav tās tumšākās dienas palestīniešu pēdējo 65, 70 gadu vēsturē. Taču Nav šaubu, ka šī ir visstagnējošākā situācija, kādā viņi pēdējā laikā ir nonākuši. Miera process nekus neno vietas. Tāpat arī nekas nenotiek ar Palestīnas valsts atzīšanu. Nekas nenotiek arī iekšējā politiskajā dinamikā starp divām galvenajām palestīniešu politiskajām grupām. Tātad palestīnietis šodien skatās apkārt un neredz nekādas perspektīvas labākajai nākotnē, ne materiālā, ne arī politiskā izpratnē. Startautiskā sabiedrība mēs visi šķiet ir gluži apmierināti ar šādu situāciju. Manuprāt, mēs ļoti nepareizi definējam patreizējo situāciju Izraels un Palestīnas konfliktā. Ja tu, tu esi palestīnietis un dzīvo uh, kreisajā krastā, tad šķiet, ka rietumkrastā, tad šķiet tavas tiesības nemitīgi erodē tiesības uz zemi, tiesības uz piekļuvi dažādām, dažādiem pakalpojumiem un dažādām tiesībām. Tā ir milzīga stagnācija, kas viņus apņem, it īpaši palestīniešu bēgļus. Un tomēr, kā jūs visi zināt, reģions ir dinamisks citādā veidā. Dažas šīs dinamismas iezīmes ir pozitīvas, citas negatīvas un citas pat traģiskas, kā mēs vērojam Sīrijā. Kad tikāmies pirms gada, es jums stāstīju par dažām ļoti cerīgām iezīmēm un pazīmēm, kas parādījās tuvējo austrumu dinamikā. Šobrīd situācija ir mainīsies, it īpaši notikums Sīrijā liek domāt par daudz satraucošākiem uh, mm, tas atraucošākām nākotnes perspektīvām. Ja jūs šodien aizbrauktu uz tuvējiem austrumiem, tad redzētu, ka šie te viegli ievainojamie iedzīvotāji un palestīniešu bēgļi pēc 60 gadiem joprojām ir viegli ievainojami, tad šī te vardarbība un nestabilitāte jūs skartu īpaši smagi šobrīd. Pavisam skaidri parādās šie draudi tajās zonās, kur dzīvo palestīniešu bēgļi. Daudz, daudzreiz pēdējo 60 gadu laikā palestīnieši bijuši līdzīgā situācijā. Padomāsim par Libānas un uh, Sīrijas kāru, par Melno septembru Jordānijā, par pirmo Persijas līča karu, un tagad atkal ir šis konflikts Sīrijā, kas sāsina situāciju palestīniešu apdzīvotajās teritorijās. Gribētu šeit pieminēt uh, veselu virkni konfliktu un parādību, kas, manuprāt, simbolizē marginalizāciju un stagnāciju, kas īpaši smagi skar palestīniešu šobrīd. Sāksim ar gāzu. Daudz no jums to ir apciemojuši. Es dzirdu, ka ir paredzēts atkal jauns brauciens pavisam tuvā nākotnē, un es esmu priecīgs to dzirdēt. Manuprāt, gāza, diemžēl, uh, jau šobrīd var tikt uzskatīta par aizmirstu krīzes zonu. Manuprāt, Gaza simbolizē to, cik lielā mērā palestīnieši ir iz, izbēguši no starptautiskās uzmanības. Viņi nav starptautiskās uzmanības lokā. Tikai pirms trim gadiem, 2009. gadā, mēs UNRA nezinājām, kā uzraudzīt to finansiālo atbalstu un dažādu citu veidu atbalstu, ko palestīnieši saņēma Gazā. Arī miljons bēgļu saņēma šo dažādo daudzveidīgo palīdzību. Šobrīd situācija būtiski nav mainījusies, taču palīdzības vairs nav tik daudz. Uh, Mums ir liels problēmas ar pamatprogrammu finansēšanu, piemēram, Food Aid un citas palīdzības programmas, kas ir tāda pamata palīdzība, ko palestīnieši ārkārtīgi gaida, jo viņi cieši no šīs te blokādas. Mums trūkst līdzekļu. Tie, kas ir apciemojuši gazu, zinās, ka bija tāda brīnišķīga programma The Summer Games, vasaras spēles, kuras ietvaros mēs piedāvājam atpūtas un izglītības pasākums bērniem. Ceturdaļ miljonu bērnu piedalījās šajās programmās. Šogad šīs programmas vairs netika organizētas, jo, ja mums bija jāizvēlas starp pārtiku un šīm vasaras spēlēm, protams, izvēlējāmies pārtiku. Nezinu, vai esat ieskatījušies šajā dokumentā. Ja neesat, tad es gribētu aicināt jūs izlasīt, it īpaši, ja dosieties uz gāzu. Tas ir ziņojums Gaza 2020. gadā. Ziņojums tika publicēts pirms pāris dienām, to publicēja ANO aģentūras, ieskaitot arī mūsējo, un tajā ir tāds kā prognozes, kas notiks Gazā pēc dažiem gadiem. Tās, tā nebūs priecīga lasām viela. Šeit tiek piedāvāta trīs, četru sektoru analīze, eh, kā šie sektori cieši ekonomika, infrastruktūra, ūdens kvalitāte, cilvēku pārvietošanās tiesības tiek būtiski ierobežotas blokādas apstākļos. Būsiet dzirdējuši, ka pirms pāris dienām kāds ļoti jauns palestīniešu puisis sadedzinājās. Tas ir pirmais piemērs šādai te simboliskai rīcībai Palestīnā. Viņš to darīja aiz izmisuma, jo viņš pats un viņa ģimene bija nonākusi izmisuma stāvoklī. Diemžēl viņam sakoja vēl divi citi cilvēki, par laimi tie nenomira. Mm, viņus izdevās izglābt, bet arī tie divi aizdedzinājās rietumkrastā. Eģiptē situācija ir mainījusies. Varētu domāt, ka tās pozitīvi ietekmēs situāciju Gazā. Es domāju, ka nākotnē tas varbūt tā arī būs var pilnīgi saprast, ka šobrīd Ēģipte galveno uzmanību pievērš iekšējai situācijai, pārējais procesiem un dinamikai. Gāza nav Ēģiptes prioritāte, taču iespējams, ka mums vajadzētu gaidīt atbalstu. Uh, Gāzes iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai tieši no Ēģiptes. Un arī politiskās situācijas sakārtošanā varētu palīdzēt Ēģipte. Nabadzība, marginalizācija gāzes sektorā nozīmē to, ka iedzīvotāju grupas, kas vēlas izmantot sev par labu iedzīvotāju izmisumu, ir kļūst aizvien populārākas. Mēs ar nosodījumu un ļoti lielām bažām skatāmies uz vardarbības izpausmēm. Nu, piemēram, dažādas raķetes tiek raidītas no gazas sektora Izraels virzienā. Uh, Tāpat laikā mēs vienmēr uzstājam, ka ilgtermiņā blokāde nekādā veidā neveicinās drošību reģionu valstīs, it īpaši Izrēlā un Eģiptē. Lūdzu, neaizmirstiet, ka Gāza joprojām ir atkarīga no ienākumiem, kas nāk no gluži nelegālām darbībām, piemēram, no kontrabandas caur tuneļiem, un tikpat lielā mērā atkarīga no dažādām subsīdijām un palīdzības programmām. Un to mēs nevaram saukt par ilgspējīgu ekonomiku. Ziņojums Gāza 2020 to ļoti skaidri apraksta. Vēlreiz gribētu uzsvērt faktu, ka mūsu aģentūrai Andrai šodien ir grūtības ar dažādu programmu turpināšanu Gazā, rada vēl arī citas sekas. Tā met ēnu uz šo te pusotru miljonu iedzīvotāju lielo pilsētu. Anra uztur divas trešdaļas no gazas iedzīvotājiem, izmantojot savu sociālo programmu. Es gribētu eh, tiešām vērst jūsu uzmanību uz to, cik nedroši ir šī reģiona nākotne. Rietumu krasts, kas ir vēl viena okupētā palestīniešu teritorija, simbolizē to, ka status quo nebūtu nav status quo. Paskaidrošu. Izraēlas apmetnes, kā jūs zinat, ir pilnīgi nelikumīgas šajā teritorijā. Uh, Visas šīs apmetnes visā rietumu krastā, arī austrumu Jeruzalemē ir nelikumīgas, bet to kļūst aizvien vairāk. Migrona uh, ir vieta, no kuras šī te apmetne tika evakuēta pirms pāris dienām. Tas ir tikai mazs solītis pareizajā virzienā. Diemžēl tiek spērti milzu soļi pretējā virzienā katru dienu. Tātad aizvien vairojas šo te apmetņu skaits un Izraels iedzīvotājs skaits. Šie te apmetušies Izraels iedzīvotāji kļūst aizvien agresīvāki Es varu jūs informēt, ka vārdarbība, ar kādu viņi nodarbojas, ir viens no lielākajiem drošības draudiem pat arī mums, ANO darbiniekiem. Tiek izdemolēts palestīniešu mājas, neviens par to netiek sodīts. Pirmajos astoņos 2012. gada mēnešos demolēšanu skaits ir pieaudzis par 15% salīdzinot ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā un par 62% šajā pašā periodā 2010. gadā. Īpaši liels, izda, liels um, spiediens tiek izdarīts uz atsevišķiem reģioniem, piemēram, uz Austrumu Jeruzalem un uh, zonu C. Palestīniešiem šajās zonās tas, protams, rada milzīgas problēmas. Uh, 150 tūkstošiem palestīniešu nav iespējams dzīvot normālu dzīvi, viņi nevar baudīt pavisam pamat, parastas pamat, parastus pamatu pakalpojumus un nevar arī piekaut savus reliģiskās tradīcijas. Gribētu atgādināt, tāpat kā citiem pārstāvjiem, kurus es satieku padomē un komisijā, gribu uzsvērt, ka mēs, ANO darbinieki, kas strādājam uz vietas, ļoti augstu vērtējam uh, tos ārkārtīgi nepārprotamos izteikumus, kas nāk no Eiropas Savienības iestādēm, kas palīdz izcelt šo situāciju, kas izsaka savas bāžas par situācijas sāsināšanos un kas aicina ievērot tiesu varu. Diemžēl Jāsaka arī sekojošais. Ja šie vārdi turpmāk arī atšķirsies no darbiem, proti, ja iztrūks spēcīgu politisko soļu un praktiskās darbības, tad drīz vien šo izteikumu ticamība izbālēs. Ir pienācis laiks pieprasīt un uzstāt, lai tiesiskums tiktu ievērots. Tas attiecas gan uz šīm apmetnēm, gan uz apmetušos cilvēku izpaustajām vardarbības izpausmēm uh, un tā tālāk. Un vēl kārtējo reizi gribu atkārtot to, ko teica Palestīnas pašpārvaldes premjerministrs Fajāds. Ir ļoti svarīgi investēt projektos, turpināt investēt projektos, U, attīstības projektos tajās zonās, kur palestīnieši jūt īpašu spiedienu. Tās šīs zonas ir zona C un Austrum Jeruzaleme. Trešais apstākļus, ko es šeit gribētu pieminēt, ir tas, ko priekšsēdētājs jau arī iezīmēja savā ievadrunā - Sīrija, situācija Sīrijā. Manuprāt, Sīrija parāda to, cik ārkārtīgi viegli ievainojams ir šīs palestīniešu bēgļu populācijas vēl 60 gadus pēc tam, kad viņi iegļuva, ieguva bēgļu statusu. Šobrīd Sīrijā arī ir daudz un dažādu citu bēgļu, piemēram, no Irākas. Visi tie ir civiliedzīvotāji, un viņus aizvien smagāk skar šis Sīrijas konflikts. Šķiet vardarbībai nav robežu, tās plešas aizvien platāk, plašāk, iespraucoties ikvienā valsts reģionā un ikvienā cilvēka dzīves līmenī. Es pats pēdējo reizi biju Damaskā jūnija beigās. Es labi pazīstu Sīriju, daudz reizes esmu tur bijis. Tas bija tiešām graujoši redzēt, ka dažu mēnešu laikā Sīrija ir ierauta kara virpulī, un vēl briesmīgāk bija vērot to, ka šie cilvēki ir ļoti stipri, visi gan bēgļi, gan sīrieši, bet ļoti briesmīgi bija vērot to, cik nobijušies viņi bija. Visbiežāk dzirdētais komentārs no sīviešiem bija tāds, no rīta mēs izējām no mājas, ejam uz darbu, tas ir tie, kuriem vēl ir darbs. Mēs vedam bērnus uz skolu, bet mēs nezinām, ko mēs satiksim uz ielas stūra. Vai tie būs valdības armijas karēvji, vai tie būs milicijas pārstāvi, kas atbalsta valdību. Uh, Varbūt, ka tie būs eh, kaujinieki, kas karo pretvaldības spēkiem. To neviens nezina. Visa šīs bruņotās grupas apdraud civiliedzīvotājs, un tas tiešām ir briesmīgi. Cilvēki tiek aplaupīti, nozakti, tiek arī nogalināti. Sīrijā valda pilnīga anarhija. Šai anarhijai nav nākotnes, un tas cilvēks biedē visvairāk pavisam īsu brīdi gribētu runāt par palestīniešiem, kas dzīvo Sīrijā. Viņi ir ļoti daudz. Tas ir pusmiljons cilvēku. Lielākoties viņi dzīvo pilsētās un ap tām, lielākais varums Damaskā, bet arī citās pilsētās. Jūs zināt, kā pilsētās arī Sīrijā šis konflikts izpaužas visasāk. Gadiem ilgi palestīniešu bēgļi, tāpat kā citi bēgļi, tika uzņemti ļoti laipni Sīrijā. Viņi tika aizsargāti un viņiem bija piekļuva dažādiem pakalpojumiem. Sīrija bija viena no stabilākajām valstīm, kur palestīniešu bēglis varētu vēlēties nokļūt un dzīvot. Pirmajā Sīrijas konflikta fāzē, kas beidzās pirms vairākiem mēnešiem, palestīnieši varēja netraucēt turpināt savu dzīvi šī briesmīgā konflikta apstākļos. Prezidents abas aicināja palestīniešus neiesaistīties vardarbībā Sīrijā, un ANO viņu atbalstīja. Problēma ir tāda, ka tāpat kā visiem citiem Sīrijas iedzīvotājiem konflikts uzmācas šiem te palestīniešiem. Tas ir pārāk plašs, pārāk intensīvs, lai kāds varētu izlikties, ka tas nepastāv. Tā tad arī palestīnieši jūt šo konfliktu, un viņi ir tāda ļoti viegli ievainojuma grupa. Mēs uzskatām, ka šobrīd apmēram puse no šiem palestīniešiem, 225 tūkstoši saskaņā ar mūsu pētījumu, izjūt šo konfliktu, viņus tas ietekmē. Protams, ir daudz vairāk sīriešu, kurus skar šis konflikts. Ko nozīmē konflikta skartie? Nu, pirmkārt, tas nozīmē to, ka ir problēmas ar drošību Ļoti bieži ir jāpamat uh, eh, ierastā dzīves vieta, jāpārvācas kaut kur citur. Atcerieties, Sīrijas kaimiņu valstīs ir ļoti daudz bēgļu, bet ir vēl vairāk cilvēku, kas Sīrijas iekšienē ir pārvietoti no vienas vietas uz citu. Mēs nezinām, cik to ir, un to būtu ļoti grūti izvērtēt, bet ir šie iekšējie bēgļi, kas dodas uz it kā drošākām vietām. Reizēm viņi dodas pie saviem eh, radiem, kas dzīvo mierīgākos reģionos, un reizēm viņi pārvācas uz kādām valsts iestādēm dzīvot. Bez tam ir arī veselības krīze pārvietotās personas, sīrieši, palestīnieši, visi citi jūt, ka viņiem ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, un to viņi nevar saņemt bieži vien izbraucot no savas dzīves vietas, dodoties dzīvot kaut kur citur. Bet pats galvenais varbūt ir nabadzība. Sīrijas ekonomika lielākā, lielā mērā balstās uz maziem uzņēmumiem, daudz no tiem ir slēgti. Vakar lasīju, ka Alepā, kas ir Sīrijas bagātākā pilsēta, 75% no maziem uzņēmumiem jau ir slēgti vai tiek slēgti. Tie ir galvenie darba vietu radītāji gan sīriešiem, gan palestīniešiem, gan citiem bēgļiem. Tā tad ir reāla nabadzības krīze. Šobrīd to var risināt tikai izdalot naudu un pārtiku, bet tas ir tāds ārkārtas pasākums. Svarīgākā problēma ir drošības problēma. Humanās aģentūras to nevar atrisināt. Ja runājam par veselību, pajumti, pārtiku un skaidru naudu, tad mēs joprojām varam palīdzēt. Anra ANRā darbojas 3000 darbinieku, kas var sniegt palīdzību šiem cilvēkiem, kas atrodas Sīrijā bet mums ir vajadzīgi resursi. Šo resursu trūkst. Sīrijas krīze, protams, ir aktuāla, par to tiek runāts, bet neskatoties uz to, mēs nesaņemam pietiekami daudz resursu. Priekšsēdētājs lūdza, lai es īsi paskaidrotu arī situāciju kaimiņu valstīs, apkārtējās valstīs, kas atrodas ap Sīriju. Protams, ka notikumi Sīrijā ietekmē arī šīs valstis, visas tās, kas tika pieminēts agrāk, un plus vēl arī Irāku. Irāka ir ļoti interesants piemērs gribētu pastāstīt, cik ļauna ir šī situācija. Varbūt atcerēsties, ka pēdējo gadu laikā Irākā dzīvojošie palestīnieši jūtās tik slikti, ka pārvācās uz Sīriju un Jordāniju. Tagad viņi atgriežas Irākā, jo situācija Irākā tomēr ir daudz labāka nekā Sīrijā. Visvairāk Sīrijas konflikts un tā bēgļi ietekmē Libānu un Jordāniju. Tiek piedāvāt dažādi skaitļi, tie reizēm ir pretrunīgi. ANO piedāvā vienus skaitļus un eh, valstu valdības citus skaitļus, es tos neminēšu. Ja runājam par palestīniešiem, kas brauc prom no Sīrijas, tad to ir maz, ir apmēram 4, tūkstoši, kas izbraukuši no Sīrijas uz Libānu, un varbūt kāds tūkstotis ir aizbraukuši no Sīrijas uz Jordāniju. Ja runājam par visiem bēgļiem, kas brauc no Sīrijas uz citām valstīm, bet palestīniešiem ir tīpaši, tad jāsaka, viņi dodas uz tādām valstīm, kur iekšējais līdzsvars ir ārkārtīgi smalks un tāds trausls, jau pirms krīzes tāds bija palestīnieši Libānā un Jordānijā veido šo ārkārtīgi sarežģīto iekšējo iedzīvotāju mozaīku. Papildus bēgļu ierašanās vēl vairāk sāsina situāciju un padara to vēl īpatnējāku ir arī desmitiem tūkstoši sīriešu, kas dodas uz kaimiņu valstīm, tādējādi radot tur vēl lielāku spriedzi šajās te daudznacionālajās sabiedrībās. Es jau iepriekš jūs aicināju vairāk palīdzēt dažādām humanām programmām Sīrijā. Īpaši gribu uzsvērt to, ka nedrīkst aizmirst atbalstīt arī kaimiņu valstis, kurām ir jāuzņem bēgļu plūsmas. Gribu jūs aicināt mūs atbalstīt gan Jordānijā, gan Libānā, gan arī citās kaimiņu valstīs. Robežas ir jāpatur atvērtas, lai ļautu cilvēkiem, kas baidās par savu dzīvību, tomēr aizbēgt no Sīrijas. Pēc vairākām dienām mēs, tāpat kā arī citas organizācijas, uh, nāksim klajā ar aicinājumu finansēt dažādas bēgļu pasākumus, bēg, uz bēgļiem vērstas programmas. Man ir bijušas lieliskas sarunas ar ekonu komiteju, ar komisāru Georgievu un citiem, un es zinu, ka mēs varam rēķināties ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu šīm programmām pēdējais, ko es gribēju savā runā pieminēt gribu aicināt eh, jūs neaizmirst, ka ar šo krīžu apstākļos mums ir jāturpina savs parastais darbs. Andra organizācijai, piemēram, jārūpējas par 500 tūkstoši bērnu nokļūšanu skolā. Mēs nodrošinām arī veselības aprūpu 5 miljoniem bēgļu. Vairāk kārt šajā komitejā esmu atkārtojis un atkārtošu vēlreiz, ka mums trūkst resursu. Uh, Eiropas Savienības atbalsts ir lielisks, diemžēl ar to nepietiek. Šobrīd mums pietiek apmēram 40 miljonu eiro. Tas ir mazs skaitlis, maza summa salīdzinot ar tām summām, par kurām jūs runājat šeit. Taču mums šie 40 miljoni ir triljonu vērti. Šī nauda ir jāatrod līdz gada beigām. Ekonomiskā situācija pasaulē šobrīd ļoti sarežģīta, ļoti komplicēta, bet šī nauda mums ir vajadzīga. Esmu iesniedzis lūgumu Eiropas komisijai. Līdz šim signāli ir bijuši daudz sološi. Komisija mēģina rast papildus finansējumu šogad. Es gribētu jūs, godātie deputāti, aicināt atbalstīt mūsu lūgumu Es zinu, ka pēc manas uzstāšanās jums būs ļoti svarīga balsošana, kuras gaitā jūs balsosiet arī par budžeta jautājumiem. Gribētu jūs aicināt atcerēties to, cik svarīgi ir adekvāti finansēt gan Palestīnas pašpārvaldu, gan arī ANRA. Jūs zinat, ka mums ir ļoti lielas un plašas vajadzības, tās būs plašas arī nākamgad. Un pašās beigās gribētu pateikt vēl kaut ko. Pēdējās dienās esmu daudz runājis ar politiķiem. Priekšādātājiem jau vakar teicu mūsu tikšanās laikā, ka vienmēr esmu ļoti satraucies, kad politiķi pārāk daudz runā par humāno palīdzību. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs atbalstat humāno palīdzību. Lūdzu, turpiniet to darīt un dariet to vēl vairāk nekā iepriekš. Taču, godātie politiķi, lūdzu, izdariet izvēli, kur tiešām ir svarīgi darboties kurā politiskajā jomā, lai atrisinātu Sīrijas situāciju un cerams drīz pēc tam, lai atrisinātu arī Izraels un Palestīnas konfliktu. Paldies par uzmanību. Jūsu stāstījums bija patiešām ļoti interesants un informatīvs. Mums ir Tagad arī jāuzdod jautājumu, bet mums ir palikuši tikai, palikuši tikai 15 minūtes, ja mēs vēlamies sākt a, balsošanu laikā. Seši cilvēki pieteikušies runāt. Lūdzu, pacientieties izteikties īsi. Došu vārdu delegāciju vadītājiem uz divām minūtēm, un pārējiem savukārt tiks atvēlēta tikai viena minūte. Vispirms došu vārdu Kostelo kundzei. Viņa uh, strādā arī pie Palestīnas likumdošanas padomas jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies arī Grāndīkums par jūsu uzstāšanos. Vispirms gribu jūs sveikt Eiropas parlamentā un vēlos uzteikt Palestīnas atbalsta un darba organizācijas darbu un arī saprot, cik svarīgs ir jūsu darbs. Kāds sacīja priekšsādātājs? Uh, Jūsu uzstāšanās mums sniedz daudz informācijas par politisko situāciju tuvajos austrumos. Jūs arī pieminējāt, ka, mm, ka mēs ne, dosimies oktobra beigās uz Gazu. Vakar delegācija attiecībā ar attiecībām ar. Palestīnu, noturēja sanāksmi un um, tur mēs uzzinājām, ka aina ir tiešām ļoti skumja un um, secinājums bija, ka status quo nevar palikt tāds, kas tas ir, situācija nemainās. Tas ir nepieļaujams. Viss situācija patiesībā mainās tikai uz ļauno pusi. Uh, Un risinājums, kuru mēs visu atbalstījām, šiet paliek arvien nesasniedzamāk. Tad mums jāsaglabā politiskā darba kārtība un pastāv bāžas par to, ka situācija attīstoties tuvajiem, tuvajos austrumos, citās valstīs Palestīnas jautājums un Palestīnas bēgļu problēma, tā sakot, tiek novirzīta pie malas, taču mēs varam jums apliecināt Eiropas parlamenta apņēmību šai ziņā. Mēs apspriedām daudzas jautājumas, kas izraisīja bažas, tā skaitā ebreju apmetņu paplašināšanās, jūs to pieminējāt arī situāciju sas, attiecībā uz beduīniem, uh, uz vardarbību starp uh, ciltīm un arī cilvēku tiesību pārkāpumiem. Skaidrs, ka visas šīs problēmas neļautu man tās izskatīt divu minūšu laikā, un tad arī, protams, problēma Austrum Jeruzalemē. Viens no jautājumiem, un viens no komentāriem, uz kur gribētu norādīt, Grandīkungs, ir saistīts ar UNRWA darbu. Protams, ka šis darbs augstu vērtējums, taču izraisa bažas tas, kas UNRWA ir kļuvusi par tādu kā patstāvīgu valsti. Un jūs zināt, ka ir bēgļi otrajā, trešajā, ceturtajā paudzē. Un šie cilvēki bezvalstnieki, un viņi sev uzskata par bēgļiem, un viņiem patiesībā nav nekādu tiesību iegūt pilsonību. Un UNRVA ir organizācija, kas sniedz ļoti svarīgu atbalstu, nodrošinot veselības aprūpi un izglītību un e, citas pamat vajadzības. Es jums piekrītu, ka mums ir nepieciešama politiska darbība un mums ir jāsaglabā Eiropas uh, institūcija un eh, Eiropas dalību valstu uh, uzticamība. Um, mūsu delegācija ir ļoti svarīga daba pro, pro, programma. Mēs uh, uz, ar vienu uzskatām Palestīnas jautājumu par ļoti svarīgu. Jebkāda rīcība konkrēta darbība vairāk nekā eh, finansiāls atbalsts no mūsu puses ir tikai atbalstāms. Es atvainojos, ka es runāju ilgi. Sorry, tā nav problēma, man saka priekšstādātājs, eh, bet problēma ir nākošajam runājumam. Es atvainojos, es gan mēģināju ievērot laiku, bet neizdevās. Dabītis kungs eh, arī lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Paldies, Filipo par taviem lieliskiem darbiem. Es neatkārtošu to, ko mēs eh, visas politiskās partijas esam uh, uzteikuši un uz darbu. Divi komentāri no manas puses. Vai jūs varētu sniegt mums, ne tikai mums, bet visai politiskai pasauli, un te es nerunāju tikai par Eiropas Savienību, ar informāciju, runājot par, tām, par tiem līdzekļiem, ko jūs saņemat. Kas ir donori? Jo es zinu, ka, piemēram, KCC valstis, cik daudz tās sniedz līdzekļus un tās vajadzībām saistībā ar solidaritāti saviem līdzpilsoņiem. Zinu gan, ka tā nav jūsu atbildības joma, taču jūs savā pēdējā uh, uzrunas daļā pieminēt šo aspektu. Kāds jūs, kāda jūs skatījumā varētu būt politiskā situācija šai, mm, šai mm, reģionā pat labam? Es atvainojos, ja mans jautājums nav kluši korekts. Paldies. Uh, Madam Junis. Munis skundze, lūdzu. Gracias, eh, presidente. Paldies, priekšstādāvē. Paldies, Grandī kungs. Manā grupā Mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka budžetā ir paredzēta pietiekoši daudz līdzekļu Palestīnas miera procesam un UNRWA. Un šodien mēs, šogad mēs nodrošināsim, ka <clears throat> Eiropas Savienība ievēros savu apņemšanos saistībā ar 2011. gada septembra deklarāciju, ka jūsu rīcībā būs 300 miljoni eiro, kas jums ir nepieciešami. Un tomēr mēs saņemam ar vien mazāk naudas, kas atbalstītu šo mērķi. Spānija ir samazinājusies un no 12 miljoniem uz, no 11 miljoniem uz 2 miljoniem šiem mērķiem es, tad es gribētu zināt, kādas ir grūtības saistībā ar skolu būvniecību, ar pamata pakalpojumu nodrošināšanu. Jāpatur prātā, ka nākošu trešdien Izrēlas tiesa pieņems lēmumu par Beduīnu skolas Elkam Hamāru uh, um, sagraušanu. Vai varētu ietaupīt daudz līdzekļu, ja likumi tik ievērot un ja Izraēlī pielikt punktu saviem uh, destruktīvajiem, uh, destruktīva darbiem? Vaidlis kungs, lūdzu. Grandes kungs. Ar vienu minūti nepietiek. Uh, lai ah, sniegtu savu atvainošanos jums, jo mēs nepievēršam pietiekoši daudz uzmanības jums. Pareizāk būtu mums pievērst vairāk uzmanības jūsu darbam, ja mums, mums rīcībā būtu vairāk laika. Protams, mēs atbalstām jūsu vēlmi uh, gūt eh, vairāk finansiāla atbalsta. Mēs uzskat, uzskatām, ka finansiālam atbalstam jābūt pietiekošam. Es varu jums garantēt, ka mēs jūs atbalstīsim, taču es nevaru garantēt, ka mūsu atbalsts kaut ko panāks vai eh, pie kaut kā novedīs. Paldies, paldies ka norādījāt uz to, ka mūsu uzdevums nav tikai risināt uh, uh, humānos palīdzības jautājums, bet arī panākt progresu plašāk. Mūsu atbalsts nav bijis pietiekošs, mēs esam ļāvuši citiem eh, pārņemt valdības grožus, bet viņu apmierina status quo. Bet šis status quo mūs neapmierina. Miera process nav apmierinošs. Galvenokārt tāpēc, ka Izraela nav gatava uz, saņemt jebkādu atbalstu. Izrēlē būtu jādzīvo mierā ar saviem kaimiņiem. Paldies! Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētā. Es vairāk kārt esmu devusies Gazā, uz Gazu un Jordānas rietumkrasta. Es saprotu, ka jūs labi Atainot situāciju kolēģiem, kas to nepazīst, protams, eh, mums ir jūs jāatbalsta, jūs darbs ir uzteicam, un tomēr es gribētu atgādināt to, ka pastāv arī šis destrukcijas, izjau, nojaukšanas jautājums. 16% eh, progres, eh, procent, 16 projekti tika atbalstīti 2018. gadā, un tos pēc tam izjauca Izrēla. Vai mēs turpināsim maksāt par eh, projektiem, kurus Izrēla nojauc? Jūs sacījāt, ka jūs priecē mūsu atbalstu eh, cilvēku tiesībām. Jā, daudz kolēģi šeit ir ierosinājuši stiprināt uh, tirzniecības saiknes ar Izrēlu, un uh, viņi nevēlas nosodīt Izrēlu. Bet jūs pareizi atainot situāciju. Politiskām grupām šeit jāsaprot, ka mēs nevaram tā turpināt, un Eiropas Savienības pilsoņi nevar mūždien finansēt uh, atbalstu un, un visa tā būvniecībai, kas pēc tam atkal tiek nojaukts. Tā vienīgā atbilde ir politiska atbilde. Es nezinu, vai jūs atbalstāt manu viedokli, taču mūs, ar mums nereiķinās šajā reģionā, jo mēs neuzņemam šo politisko lomu pieņemt lēmums un ķerties klāt politiskajiem risinājumiem. Mēs eh, novērosim, eh, mēs novērojam vēlēšanas Palestīnā, Kongā, mēs pavis, Kongo republikā mēs pavisam skaidri nācām klējām ar saviem secinājumiem, bet eh, Palestīnā ne kaut arī. Uh, bija ļoti labi organizēts. Paldies! Ja, dank, eh, Grandi, Lielas paldies, Grandikungs, par ļoti skaidro un informatīvo ziņojumu. Jūs diezgan ilgi runājāt, tāpēc arī man nav daudz kas piebilstams. Man ir dažīs jautājumi. Eh, kā varētu vērtēt robežu atvēršanu uz gāzu? Un kā jūs eh, vērtējat eh, pārtikas produktu un arī citu palīdzības preču sadārdzināšanos? Kā tas ietekmē jūsu darbu? Paldies! Kilnielsens kundzē. Es domāju, ka šos jautājumus vajag vērtēt no abām pusēm. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Hamas politiku Gazas joslā, uh, Bieži vien, um, kā tas notiek daudzās dzīves sfērās, šeit nevar visu vainu likt uz vienu pusi. Grānikungs, tu, lūdzu, dod jums vārdu. Es nezinu, vai manām rīcībā ir divas minūtes, nu, varbūt es izmantošu trīs minūtes. Piecas, saka priekšstādātājs, labi, paldies. Pavisam ātri, es mēģināšu atbildēt vismaz uz galvenajiem jautājumiem. Mūsu donori galvenokārt vēl ar vien ir eiropieši, Eiropas valstis. Mēs izmaksājam gandrīz miljardu eiro starptautiskajai sabiedrībai, runājot par UNRVA. Pēdējā gadā Eiropas Savienības dalībvalstis un komisija nodrošināja 44%, ASV starp 20 un 25% no šīs summas un pārējās valstis tad nodrošināja pārējo. Man jums ir jāsaka, ka procentālais atbalsts no Arābu valstīm ir palielinājis. Saudē Arābija bija būs lielākais, trešais lielākais donors pagājušā gada. Taču vēl ar vien šis atbalsts nav paredzams un uh, tas pieprasa daudz investīciju, lai šo atbalstu gūtu. Šajā jomā mēs turpinām strādāt. Nu pat apmeklēju Brazīliju Tā ir kļuvusi par nozīmīgu UNRVA donoru, un tā ir arī ar Turciju. Tātad ir vēl jaunas valsts, kas iestājas šajā darbā, un nākošgad pirmo reizi mūsu vēsturē mēs saņemsim divus eh, miljārdu, miljonus eh, ASV dolāru no Krievijas federācijas. Tā tad uh, eh, vairāk iestājas jaunu donoru, bet tradicionāli donoru vēl ar vienu ir galvenie. Kas ir jādara, tā es mēģinu te sakausēt vairākus Jautājums no praktiskā viedokļa bez finansiālā atbalsta. Gazā, manā skatījumā, vissvarīgākais, ko jūs varat darīt, ir turpināt pieprasīt atcelt blokādi. Ņemiet vērā, šī operācija ļoti sarežģīta. Mēs visi saprotam Izraels eh, bažas saistībā ar drošību. Mēs saprotam, ka tas ir jādara tādā veidā, kas nodrošina Dienvidizrēlā drošību. Tomēr tas nenozīmē, ka mums nebūtu jāturpina uzsvērt to, ka no starptautisko tiesību viedokļa blokāda ir nelegāla. Mūsu skatījumā tā ir arī kontraproduktīva. Taču tā ir jāceļ pakāpeniski, šādi pakāpeniski uh, pasākumi ir uh, jānodrošina un mums ir arī jāsniedz finansiāls atbalsts. Palestīnai. Pēdējo divu gadu laikā mēs eh, esam vadījuši konstruktīvu dialogu ar Izrēlu būvniecības projektiem. Tas ir eh, labi, taču te vēl ir jāstrādā vairāk, jāpārātina šis process. Eksports no Gāzas uz Izrēlu un rietumu, un Jordāns rietumu krastu arī ir jāpieļauj, jo tas ir. Uh, privātā sektora mugurkaus. Tajā pilsētā tāds tas bija līdz blokādei, jo tagad tā ir pilnīgi vai izmirusi, tā ir atkarīga no uh, kontrabandas un starptautiskā atbalsta. Tātad jūsu atbalsts ir nepieciešams. Es pilnīgi piekrītu tam, ka mums ir jābūt uzticamam partnerim uh, Jordānas rietumkrastā. Ja starptautiskās tiesības tiek pārkāptas, mums uz to ir jānorāda un jāizvērš sankcijas, un tomēr starptautiskā sabiedrība to pietiekoši nepiemēro, jo īpaši attiecībā uz ebreju apmetņu paplašināšanu. Jūs lūdzāt man komentēt politisko situāciju, es nevēlos to darīt, pirm, padaļai tāpēc, ka jums tā ir ļoti labi pazīstam, labāk nekā man pazīstam. Jūs pastāvīgi ar to strādājat, gribu sacīt tikai vienu lietu Daudz cilvēku man uzdod jautājumu, vai es nevaru gulēt pa nakti finanšu deficīta dēļ, taču mani vairāk uztrauc politiskais deficīts, kas skar tuvos austrumus šodien. Es nerunāju tikai par Sīriju, tas ir dramatiski. Vakar ANO ģenerālsekretārs ANO ģenerāla asamblējā sacīja sanāksmē, kas ironiskā kārtā tika nodēvēta par pienākumu aizsargāt, jo, un viņš sacīja, ka pienākums ir nodrošināt drošību visiem iedzīvotājiem. Es domāju, tas ir visdramatiskākais politiskā deficīta paraugs. Bet <clears throat> tas ir jāpiemēro arī tradicionālajam Izrēlas un Palestīnas miera procesam. Tas ir stagnējis jau gadiem ilgi. Tā nav runa tikai par šī procesa turpināšanos, par to vispār nav runa. Ir runa par tā uh, atsākšana. Cilvēku uzdot jautājumu par to, kas notiks pēc vēlēšanām ASV, un tik daudz gadu ir izgāzies šis process, ka cilvēki ir skeptiski noskaņoti. Un tad vēl mēs skatāmies uz citiem, citām iesaistītām pusēm. Tā skaitā arī Eiropas iestādēm. Jūs varat eh, ieviest izmaiņas politiskajā procesā šodienas pasaulē. Paldies! meine es wirklich so, denn äh, ich glaube, dass wir heute guten Zugang zu den Dingen wieder bekommen. Es domāju, ka šodien mēs esam daudz labāk izpratuši šo situāciju. Lielas paldies par sniegto informāciju. Es vēlētos jums vēlēt daudz veiksmes jūsu darbā. Ir jāatcerās, ka jums priekšā ir ļoti daudz sarežģītu uzdevumu. Un es būtu ļoti priecīgs, ja mūsu, mūsu starpā palikt ar vien ciešāks kontakts. Vēlreiz paldies par jūsu uzstāšanos. Kolēģi un kolēģi. Kolēģi. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, piektajam, un tas ir budžets. Eiropas Savienības 2013. gada budžets. Vispirms balsosim par skaitļiem kā tādiem. Referentes kundze, vai jums ir kas sakāms? Kur gan viņi ir? Mrs. Wo ist sie denn? Mrs. Jettimaki. Jedinmaki kundze.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 Labrīt! Kyseessä on siis... Yes, I think good morning to you too. Jā, labrīt arī jums, saka priekšstādātājs. yes, I said, do you have something to... Vai jums ir kaut kas sakāms pirms sākam balsošanu, vai viss ir kārtībā? Nu, pavisam īsi, saka Jētin Maki kundze. Es ceru, ka mēs visi varam vienoties par šo piedāvājumu, jo tagad mums ir iespēja signalizēt šīs komitejas prioritātes. Ja mēs varam panākt pieaugumu visam šeit piedāvātēm, tad budžeta komitejai ir jāapgriež līdzekļi, un tad tā nav mūsu komiteja, kas pieņem lēmumu, kādas ir prioritātes ārlietu politikas jomā. Tas ir viss, kas man bija sākāms. Paldies! Thank you. Herzlichen Dank. Paldies. Tagad mēs balsosim. Tad šeit ir runa par veselu miljonu eiro. Piecdesmit piecpadsmit grozījums. Kurš par? Kurš par? Pret? Nu, varbūt jums vajadzētu piedalīties balsojumā, tas noteikti mūsu darbu padarītu vienkāršāku. Kurš ir par 50-15 grozījumu? Brantnere. Pret atturas pieņemts. 50-16 grozījums par pret atturas pieņemts. 50-82 par Nē, atkrīt. Tātad 5017 grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Astoņpadsmitais par. Pret. Vēlreiz lūdzu Pirmām kārtām zālē vajadzētu uz, izturēties klusāk, un otrām kārtām lūdzu piedalieties balsojumā. Ja mēs eh, balsosim elektroniski, tas vilksies daudz ilgāk. 50, 18. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 38. atkrīt. 83. atkrītas atvainojas. 19. kurš par pret atturas pieņemts. 50-20, kurš par pret atturas pieņemts. 50, 20 ir pieņemts. Tagad 50, 21. Pār. Pret atturas pieņemts. 50, 22. Pār. Pret atturas pieņemts. 50-23 par, pret, pieņems 50-24 par, pret, pieņems 50-25 par, pret, atturas pieņemts 50-26 par, pret, atturas pieņemts 18 par, 51.18 par, pret, noraidīts. 51.19 par, pret, atturas, noraidīts. 51.20 par, pret, atturas, noraidīts. 50.27 par, pret, atturas, pieņemts. 51, 51 un 50, 28 identiski groziņi, kurš par pret atturas pieņemts. 51.14 par pret atturas noraidīts. 51.50 par pret Nevēlreiz nebija skaidrs, kurš ir pār 51.50. Pret atturas pieņemts.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 Noraidīts. 51.10 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 51.11 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 51.66 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 51.67 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 51.12 par. Pret atturas norādīts. 51, 3 par, pret, atturas pieņemts. 51, 39 par, pret, atturas noraidīts. 51, 48 un 50, 32 par, pret, atturas pieņemts. 50-33 par pret atturas pieņemts. 51-13 par pret. Mm, bēdīgi. Varbūt balsosim vēlreiz. 51-13. 51-13 sākam balsot. Gvaltieri balso pret? Es balsoju pret, man nav līdzi uh, eh, kārte, bet es to drīz dabūšu. Bet es balsoju pret. Beidzam balsot. Noraidīts. Mm, ievērojami. 51,7 par, pret, atturas, noraidīts. 51, 49 un 51, 21, 50, 34, kurš par šiem grozījumiem pret? Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 50, 92 atkrīt, 50, 35 par? Pret? Atturas? Pieņemts. kas notika ar 51.13 grozījumu. Norādīts tas tika. Tāpēc, ka jūs balsojāt pret Baltjērī. Hm? Was haben wir jetzt? 51. 51. 51, 8, kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 50, 36 par. Pret. Atturas. Norādīts. 51, 22 par. Pret. Atturas pieņemts. 51, 4 par pret atturas pieņemts. 51.60 par pret atturas norādīts. 51.46 par pret pārbaudīsim. 51.46 Beidzam balsot. Norādīts. 22 pret 23. 51, 90, 59. Tas tika norādīts. 51, 59. Nē, 51, 58. Kurš par? pret. Pārbaudīsim. Jums ir karta līdz? Beidzam balsot. Noraidīts. 59 par. Noraidīts. Nē, nē, ne par to. Sociāldemokrātu grupā ir vēl viens deputāts bez balsošanas kartes. Nu, tad mēs pieliksim 20, jā, vienu balsi klāt, tad būs 23 pret, un tāpat būs pret. 51, 52 par, pret. Noraidīts, tāpēc, ka nebija pietiekami daudz dalības. 51, 59. 51, 59. Par, pret, noraidīts. 51, 23. Par, pret, pieņemts. 50, 37. Nē, tas atkrīt. 50, 60 par. Pret. Atturas pieņemts. 45 par. Pret. Atturas norādīts. 40 par. Pret. Atturas pieņemts. 25 par. Pret. Pārbaudīsim. 51, 25. Beidzam balsot. Pieņemts. 50, 61 par 5061. Pret. Atturas pieņemts. 62 par. Pret. Pārbaudīsim. Iespējams noraidīts. Beidzam balsot. Norādīts. 57 par. Pret. Atturas pieņemts. 5 par. Pret. Atturas pieņemts. 62 par. Pret. Atturas pieņemts. 40 par pret, atturas pieņemts. 42 par, pret, atturas pieņemts. 43 un 26 par, pret, atturas pieņemts. 41 par, pret, atturas pieņemts. 37 par, pret, atturas, pieņemts. 43 par, pret, atturas, pieņemts. 41 par, pret, atturas, pieņemts. 27 par, pret, pret, atturas, pieņemts. 46 par, pret, atturas, pieņemts. 47 par, pret, atturas, vēlreiz atkārtosim 47 par, pret, neaturas, pret, Pieņemts. 6 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 17 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 48 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 49 par, pret, atturas, pieņemts. 28 un 50 par, pret, pieņemts. 29 par, pret, atturas, pieņemts.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 Pieņemts. 56. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 61. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 57. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 58 par pre, atturas pret pieņemts. 59 par pret atturas pieņemts. Tagad ārējās rīcības dienests. Tas ir kompromiss. Referentes kompromiss par to balsosim kā par pirmo. Koš par šo kompromisu? Pret? Atturas? Pieņemts. Tātad 75 tagad. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Mainly. Yeah. Yeah. 51, 51, 65. Par, pret, atturas, pieņemts. Piecdesmit astoņdesmit par piecdesmit astoņdesmit. Tas ir uh, S1 pielikums. Pēdējais grozījums. Pēdējais grozījums tātad. Brantnere. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Nē, tagad mēs nebalsosim. Tas nebūs galīgais balsojums. Tagad balsosim par atzinumu. To ir sagatavojusi referente. Šeit ir pirmais kompromiss, arī referents kompromiss, kurš par? Pret? Pieņemts. Bez tautas partijas grupas balsojuma, jo tautas partija nepiedalījās. Tagad trešais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Piektais grozījums. Par? Pret? Atturas? Tautas partijas grupas balsošanas saraksts. Šķiet, viņiem nav balsošanas saraksta. Varbūt tāds partijas grupas eh, personāls varētu doties pie deputātiem. Tagad balsojam par piekto grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Seši divās daļās. Kurš par pirmo daļu? Pret. Atturas. Mums vajadzētu pārbaudīt. Pirmā daļa padara grozījums. Beidzam balsot. Un nu, šķiet, ka daži vēl arī nepiedalās balsojumā. Šeit ir runa par sestā grozījuma pirmo daļu. Sāksim visu no sākuma. Balsosim vēlreiz. Sestais grozījums par pirmo punktu, tātad pirmā daļa. Balsojam par elektroniski. Kurš par? Pret? Nē, Nav pareizi. Īstenībā tagad man ir jāsaka beidzam balsot. 24 pret 21. Grozījums ir pieņemts. Tagad otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Šī daļa ir noraidīta. Mutiskais grozījums. Goja tagad gribēs atturēties. Beidzam balsot. 14 pret 27 norādīts. Mutiskais grozījums numur 2 gālērs, kurš par? Pret atturas pieņemts. Tagad otrais kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. Tagad 13. grozījums. Divās daļās. Kurš par pirmo daļu? pret, atturas, pārbaudīsim. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts 25 pret 23. Kurš par otro daļu? Pret. Atturas norādīta. 15. grozījums trīs daļās. Kurš par pirmo daļu? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Trešā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. 16. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 19. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. 21. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 22. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Elektroniskais balsojums par visu atzinumu. Beidzam balsot. Pieņemts 42 par 6 pret. Hmm, esam gandrīz viensprāti šajā komitejā. Izņemot dažus Tagad patvēruma migrācijas fonds Mavro Nikolas. Mavro Nikolas kungs ir uh, referents. Izrādās šeit ir cits referents. Mavro Nikolas kunga vietā ir Sofokles Sofokleus. divreiz atkārtojam kāda slavena dramaturga vārdu. Sirsnīgs paldies, kolēģi! Es ceru, ka jūsu ziņojums nav tāda traģēdija, kā jūsu vārds uz to norāda. Sirsnīgi sveicam pie mums! Vai jums ir vēl kas pastāstāms, kolēģi? Απλά να σας ευχαριστήσω, είναι η πρώτη. Vēlos jums pateikties, šī ir pēkš, man pēkšņā pirmā sanāksme, ceru, ka varēšu sniegt pēc iespējas lielāku ieguldījumu, lai panāktu ar vien labāku rezultātu. Paldies! Herzlichen Dank, herzlich willkommen! Lielas paldies! Sirsnīgi sveicam eh, jūs mūsu pulkā. 14 par, pret, atturas, pieņemts. 15 par, pret, atturas. Nē, balsosim elektroniski par 15. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 17 pār 31 pret norādīts. 16. grozījums, kurš par? Pret atturas norādīts. 17. par? Pret atturas norādīts. 18 par? Pret atturas norādīts. 19. par? Pret atturas norādīts.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 pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 6. par, pret, atturas, pieņemts. 7. par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par pret atturas norādīts. Devītais par pret atturas norādīts. Nē, es atvainojos pieņemts. Desmitais par pret atturas norādīts. Vienpadsmitais par pret atturas norādīts. Divpadsmitais par pret atturas norādīts atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. 1. par pret atturas pieņemts. Tagad kopējais balsojums. Balsosim elektroniski. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts ar 41 balsi pār, 3 pret un 4 atturās. Tagad balsosim par uh, iekšējās drošības fondu. Flotras kundze ir referente. Flotras kundze, vai jums ir vēl kas piebilstams? Ne? Labi, sāksim uzreiz balsot. Kurš par 11. grozījumu? Pret? Un vēlreiz. Kurš par 11. grozījumu? Pret? Pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 24 pār, 20 pret pieņemts. 12. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts 13 par. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. Nē, jāpārbauda. Sākam balsot. Jā, sākam balsot par 21. Beidzam balsot. 26 pār, 21 pret pieņemts. 67 par. Pret atturas pieņemts. 22 par. Pret atturas pieņemts. 23 par. Pret. A, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. 25 un 26 pieņemts. 24 par, pret, atturas pieņemts. Nenoraidīts. 25 par, pret, noraidīts. 26 par, pret, atturas pieņemts. 27 par. Mēs varētu no 27 līdz 34 balsot blokā. Nu, katru reizi ir citāds vairākums par šiem jautājumiem. 27 par. Pret. Pieņemts. 68 par. Pret. Atturas. Pieņemts. vai referente tagad varētu līdz 39 balsot blokā? Nē, līdz 41. Referents kundze, vai mēs varam balsot līdz 41 blokā? Kurš par? N kurš par? Pret? Pieņemts. Varbūt pārbaudīt. Vienmēr parādās 26 un 21 pārbaudē. Beidzam balsot. Norādīts. Mm, jā, šķiet, jūs šeit eh, tādu interesantu triku gribējāt uztaisīt. Es domāju, no tautas partijas grupas puses. 24, eh, es atvainu, 42. 42 līdz 51 blokā. Tad 42 līdz 51 blokā. Bet varbūt uzreiz varētu elektroniski balsot. Beidzam balsot. 25 pār 21 pret. Pieņemts. Otrais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad eh, referentes grozījumi. Tikai trīs. No 53 līdz 55. Vai varam balsot kopā? Jā. Kurš par? Nē. Labi, tad 53. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 54 par, pret, atturas noraidīts. 55 par, nē, pārbaude, pārbaudam 54. Beidzam balsot 11 pār 34 pret. 55, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kopas grozījumi 3. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss. Pa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais eh, grozījums, kurš par? Pret? Nu, īsti nesaprotu, kāds ir balsojums. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 24 pār, 24 pret. Noraidīts. Ceturtais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 58. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 59. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad piektais grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss, kurš par? Pret. Pieņemts. 62 balsojums par daļām. Kurš par pirmo daļu? Pret. Jāpārbauda. Beidzam balsot. 21 pār 27 pret noraidīts. Kurš par otro daļu? Pret. Pieņemts. Tagad 63. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur 3. Kurš par? Pret. At Turas pieņemts. Astotais grozījums. 64, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 9, kurš par? Pret. Pieņemts. 7. kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums, kurš par? Beidzam balsot. 36 pār, 6 pret. Ziņams ir pieņemts. Sirsnīgi sveicam Flotras kundzi. Tagad pievērsīsimies astotajam darba kārtības punktam. Te ir runa par jautājumiem, kas tiek uzdoti, bet uz kuriem, diemžēl, netiek saņemta atbildē norādītajā laikā. Tātad šeit ir runa par rakstiskiem jautājumiem. Tie ir runa par eh, jautājumu, ko uzdeva Sargentīnī un Kilnielsens kundzes augstajai pārstāvēji komisijas priekšsēdētāja vietniecei par Kadera Adnana lietu. Mans priekšlikums būtu šāds. Varbūt jūs Sagantīnī kundzei varētu sniegt īsu ievadu, un pēc tam dosim vārdu ārējās darbības dienestam. Sargentīnī kundze, vai jūs vēlaties sākt? Lūdzu. Mah, mah, dank u voorzitter, mag ik u eerst een ander. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgs paldies. Pirmkārt, es, es gribētu jums uzdot jautājumu. Bet es negri, nezinu, kam man vajadzētu uzdot šo jautājumu komisijai vai ārējās darbības dienestam. Ārējās darbības dienests atbildēs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu zināt, kādēļ bija vajadzīgs tik ilgs laiks. Es zinu, ka parlaments trīs vai četreiz ir atgādinājis par šo jautājumu par administratīvo soda piemērošanu Izrēlē. Es saprotu, ka šis jautājums ir diplomātiski neērts un acīm redzot tādēļ uz to nesmu saņēmusi atbildi. Augstā pārstāve runāja par palestīniešu administratīvo aizturēšanu divpusējās tikšanās. Viņa esot ar šiem jautājumiem nodarbosies. Eiropas parlaments jūlijā nāca klājā ar rezolūciju par šo jautājumu. Šajā rezolūcijā mēs pieprasām, lai tiktu nosodīta šī administratīvā soda piemērošana bez tiesas procesa pagaidām neesam saņēmuši nekādu reakciju no komisijas vai ārējās darbības dienesta par šo te jautājumu. Broka kungs, jūs varētu izslēgt savu mikrofonu sakarunātāju, tad es varētu labāk koncentrēties uz to, kas man sakāms. Nesam dzirdējuši arī nekādu nosodījumu šai administrīvai sodīšanai. Augstā pārstāve uh, saka, ka viņi esot norūpējusies, bet ja runājam par Izraēlu, tad augstā pārstāve saka, ka viņi esot jau ilgstoši norūpējusies. Tie ir tādi diezgan žvaki vārdi. Tādēļ es gribu atkārtot jautājumu, vai komisijas priekšsēdētāja vietniece un augstā pārstāve uzskata, ka visi administratīvā soda piemērošanas gadījumi ir. E, veikti saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, un ja nē, tad lai viņi paskaidro, kādēļ viņi nekad nav nosodījusi šī te administratīvā soda piemērošanu. Amnesty International par šiem sodiem runā savā ziņojumā. Vai augstā pārstāve, ko augstā pārstāve domā par to, ko parlaments ir rakstījis savā jūlija rezolūcijā, kurā mēs pieprasam, lai augstā pārstāve skaidri nosoda šo te administratīvo sodu piemērošanu. Paldies! Es vēl gribētu nedaudz papildināt kolēģis teikto. Tad, kad mēs uzdevām šo jautājumu pirmoreiz, situācija bija īpaši smaga. Bija vesela virkne palestīniešu ieslodzīto, kas bija uzsākuši bada streiku, kas draudēja viņu dzīvībai. Viņu veselības stāvoklis strauji pasliktinājās gribu uzsvērt, ka šis jautājums bija ārkārtīgi aktuāls to brīdi, kad pirmoreiz to uzdevām. Otrakārt par šiem administratīvajiem sodiem. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāieņem ļoti skaidra nostāja šajā jautājumā attiecībā uz Izrādi. Eh, Izraela. Cik es saprotu, Izraela ir vienīgā demokrātiskā valsts pasaulē, kas daudz gadu laikā izmanto šos te administratīvos sodus, proti cilvēku aizturēšanu, pamatojoties uz administratīviem apsvērumiem. Eh, eh, nu, es gribētu izmantot šo izdevību un nosveikt Tominas Roitinas kundi, kurai šodien ir dzimšanas diena. Jetzt hat das Wort äh, Gabriele Visentin. Tagad došu vārdu Gabrielam Vizentīnam no ārējās darbības dienesta, lai viņš mums viestu skaidrību šajā jautājumā. Yes, thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu atvainoties godātiem deputātiem par to aizkavēšanos kāda ir bijusi šī te eh, atbildes nosūtīšana. Atbilde tika izsūtīta 20. jūnijā un tā ir nonākusi Eiropas parlamentā 6. jūlijā. Es nezinu, vai jūs to esat lasījuši. Mēs atvainojamies par šo aizkavēšanos, taču uh, fakts paliek fakts, kā atbildi ir sniegta. <clears throat> Vēl varu pateikt ka šī aizkavēšanās nav skaidrojama ar to, ka jautājums ir diplomātiski neērts, kā jūs to formulējāt. Bet, diemžēl, tā bija tīra administratīva aizķeršanās. Mums ir jāievēro savas procedūras, eh, proti tulkojumi dažādās valodās. Un tā kā šis jautājums tika uzdots augstajai pārstāvēji, tad bija jāizmanto konsultācijas procedūra ar dalību valstīm, kas tiek pārstāvētas padomē, un tas vēl par divām nedēļām aizkavēja atbildes nosūtīšanu parlamentam. Mēs mēģinam risināt birokrātijas problēmas Es esmu pārliecināts, ka nākotnē šāda aizkavējuma vairs neatgadīsies, bet tas ir tāds kā skaidrojums atbildes vēlējai nosūtīšanai. Un tagad par pašu atbildes saturu. Priekšsēdētāji, ar jūsu atļauju, es gribētu aicināt Gabričī kungu, kas ir nodaļas vadītājs Izraels Palestīnas jautājumos un tuvējo uh, austrumu miera procesa jautājumos. Šī nodaļa nodarbojas ar šiem jautājumiem. Viņš ir speciālists un viņš jums atbildēs sīkāk nekā es to varētu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka šī ir tēma, ar ko komisija nodarbojas jau sen un velta tā ļoti lielu uzmanību. Es pat nevaru jums pateikt, cik daudz stundu es un mani kolēģi ir pavadījuši šī jautājuma risināšanā. Tas nav kaut kāds viens gadījums, kad runa būtu tikai par Kaderu Adnanu. Starp citu, viņš tika atbrīvots no šīs administratīvās aizturēšanas pirms komisijas atbildes vēstules tapšanas tas tika izdarīts pateicoties ārējās darbības dienestam, visiem tiem kontaktiem, kas mums ir divpusēji. Tātad pirmais, ko es gribētu teikt savā atbildē, ir, es gribu jūs nedaudz nomierināt. Es domāju, ka Eiropas parlamenta deputāti ļoti labi apzinās, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, tas ir augstākās svarīguma pakāps jautājums, tas ir mūsu politiskā dialoga centrā, kad runājam ar visām reģionu valstīm, bet jo īpaši ar Izraelu. Līdz ar to mēs netaupām spēku šī jautājuma risināšanā. Mēs mēģinām šo jautājumu tiešām risināt pēc vislabākās sirdsapziņas. Otrakārt, diemžēl, runājot par šo administrīvo aizturēšanu, pirmkārt jāsaka, ka tas ir kaut kas legāls, jo tas eksistē visās valstīs praktiski uz pasaules. Es kādreiz strādāju pār Vitarino kunga preses sekretāru. Viņš bija e, iekšlietu komisārs un toreiz bija notikumi Zviedrijā G8 tikšanās laikā. Uh, bija tā sauktā melnā kaste, kas uzstājās un tika izmantot administratīvā šo te nemiernieku aizturēšanu. Man bija jāatbild uz ļoti daudziem jautājumiem. Tas bija vēl viens piemērs tam, kā administratīvā aizturēšana pastāv. Uh, juridiskais dienests arī ir iedziļinājies šajos jautājumos, komisijas juridiskais dienests, un secina, ka uh, starptautiskajās tiesībās un visu valstu tiesībās praktiski ir atrunāta šāda administratīvā aizturēšana kā paņēmiens. Tātad no juridiskā, konstitucionālā un administratīvā viedokļa tas ir legāli izmantot šādu te uh, drošības līdzekli. Izraels gadījumā okupētajās teritorijās darbojas Ženēvas konvencija. Mēs uzstājam ikreiz, ka ir jāievēro šīs konvencijas noteikumi. Ko saka Ženēvas konvencija? Tur ir daudz un dažādas lietas atrunāts, ieskaitot arī drošības jautājumu, kas saistīta ar administratīvo aizturēšanu, dažādi mehānismi, kurus Izraela arī ievēro. Ir daudz dažādas formālas prasības, kas jāievēro un ko Izraela arī ievēro. Otrā lieta, ko gribētu šeit uzsvērt, ir sekojoša. Administratīvā aizturēšana ir legāla, tā ir paredzēta juridiskajos instrumentos. Taču tā ir izmantojama tikai ārkārtas gadījumos. Tieši tādēļ Šis jautājums, varētu teikt, ir cieši saistīts ar demokrātijas praktisko īstenošanu konkrētā valstī. Minēšu piemēru, tas varbūt ir ļoti vienkāršots. Tad, kad Eiropā notiek futbola uh, spēles un kādas X valsts futbola huligāni pārvietojas uz Y valstu Eiropā, lai skatītos šo te futbola spēli, reizēm policija preventīvi aiztur dažus no šiem huligāniem. Viņiem it kā nav konkrēti iemesli, konkrēti pierādījumi par to, ka konkrētais cilvēks vai līdzjutējs gatavojas pastrādāt noziegumu. Un tomēr policija viņu aiztur pamatojoties uz sadarbību starp dažādu valstu policijas spēkiem. Tiek izmantot tā sauktie spoteri, kas sniedz informāciju par šādiem potenciāliem huligāniem. Un cilvēks tiek aizturēts. Tas arī ir administratīvais sots, administratīvā aizturēšana, jo ir pamatotas aizdomas, ka viņam kaut kas ir aizādis. Es saprotu, ka tas ir muļķīgs un vienkāršots piemērs, taču es gribēju to pieminēt, jo tas parāda, ka teorētiskā pasaulē reāls teorists, kas rāda reāls briesmas, vienalga vai tas būtu no Palestīnas vai no Izraels puses, ja to varētu identificēt, tad saskaņā ar Ženēvas konvenciju viņu varētu aizturēt administratīvā kārtā. Jūs saprotat, ka šī lieta ir smalka un sarežģīta nav iespējams nosodīt administratīvo aizturēšanu kā soda veidu vispār, jo tad to vajadzētu aizliegt visā pasaulē. Jautājums ir par to, kā nodrošināt to, lai šis pasākums, šis drošības līdzeklis tiktu izmantots saskaņā ar konvenciju. Kā jau es teicu, Eiropas novērotāji var ierasties dažādās valstīs un vērot administratīvo sodīšanu. Ja mēs nosūtītu savus pārstāvus uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, jūs teikt, ka tas ir valsts suverenitātes pārkāpums, ka mēs vērojam to. Man ir grūti paskaidrot šo situāciju. Es nekādā gadījumā negribu attaisnot mūsu noteiktības trūkumu rīcībā. Nē, nē. Gribu vienkārši, lai jūs saprastu, cik sarežģīta ir šī lieta. Jo runa ir par politisku vērtējumu kaut, kādai, kaut kādam procesam un situācijai. Un te nu es nonāku pie trešā punkta savā runā. Jūs iesniedzāt rakstisku jautājumu vai vairākus jautājumus un saņemat vairākas atbildes. Ir desmitiem dažādi jautājumi, kas pēdējā laikā ir iesniegti komisijai un augstajai pārstāvē. Ir jāņem vērā, ka Eiropas Savienībā ir ļoti plašs debats par šiem jautājumiem, un Eiropā ir dažādas iestādes. Ir parlaments, Ir jautājumi, kas nāk no parlamenta un uh, augstai pārstāvēji ārējās darbības dienestam ir jāsniedz plaša atbild uz jūsu jautājumiem. Bez tām ir arī padomi no otras puses. Ja runājam par tādu tēmu kā šī, Jūs pieminat konkrētu gadījumu ar vienu konkrētu cilvēku, kam bija administratīvā aizturēšanās. Tad jautājumu, uz jautājumu var atbildēt vienkāršāk. Šī cilvēka liktenis tika lēmts izmantot diplomātiskos līdzekļus, un šajā gadījumā rezultāts ir pozitīvs. Mums bija daudz informācijas par šo konkrēto cilvēku. Bet, ja jūs šo jautājumu uzdodat vispārīgi, proti par administratīvo aizturēšanu kā tādu, uh, tad es domāju, ka nekād ārējās darbības dienests vai kāda cita iestāde, kas iesaistās šajā te starpvaldību mehānismā, kurā piedalās 27 valstis, tātad neviena valsts nevarēs jums atbildēt uz šo jautājumu skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami. Es šeit nemēģinu slēpt Aštonas kundzēs dalību valstu mugurām, nē. Ne. Vienkārši mēģinu jums skaidrot šos mehānismus un situāciju. Ir ļoti grūti sasaistīt konkrētu jautājumu ar plašākas problēmas risināšanu par administratīvo aizturēšanu. Eiropas Savienībā ir tāda ārpolitika, kāda tā ir, Šis trešais aspekts ir ārkārtīgi sarežģīts. Tas ir sarežģīts man, visai manai komandai, kas strādā pie šiem jautājumiem. Mēs atrodamies tā kā starp diviem dzirnakmeņiem. Esam tāds kā godīgais neatkarīgais vidutājs, kur uzdevums ir rast risinājums konkrētus soļus, ko varam spērt. No vienas puses ievērojot šos te principus, kas ir ietverti arī jūsu parlamentārajā jautājumā, un no otras puses mums ir jārīkojas patreiz nēsošas plašas politikas ietvaros, proti mums ir tā jāpieņem tāda fragmentāra lēmuma. Es ceru, ka jūs varat izdarīt kaut kādus secinājumus no manis teiktā. Nu, pirmais secinājums varētu būt tāds, kā arēsdarbības dienests un augstā pārstāve nemitīgi iekļauj darba kārtībā šos jautājumus, veidojot divpusējās attiecības ar Izraēlu un izrēliešiem. Mēs nemitīgi uzdevam, uzdodam šo jautājumu arī dalību valstīm. Jūs zināt, ka politiskais dialogs nav atkarīgs tikai no ārējās darbības dienesta. Dalību valstis lielā mērā to nosaka. Asociācijas padomēs, Eiropas Savienības deklarācijās, divpusējos pasākumos ar Izrēlu Mm, dažādās Eiropas Savienības pozīcijās, ko piedāvā augstā pārstāv parādās šie jautājumi. 27 dalībvalstīm tas ir katreiz jāatbalsta, ko mēs sakām. Eiropas Savienības līnija uzturot politisko dialogu uz, ar Izraēlu par šiem te jautājumiem ir kopīgā 27 dalību valstu pozīcija. Tā nav augstās pārstāvs izdomāta pozīcija. Atgriežoties pie jūsu jautājuma, es domāju, ka mēs esam mēģinājuši darīt visu iespējamo gan savos paziņojumos, gan arī praksē, un ir šajā gadījumā bijis arī pozitīvs iznākums, kad ir Adnan kunga atbrīvošana. Jums šķiet, ka es pārāk daudz runāju, nu tad es vairs nerunāšu un ļaušu izteikties jums. Paldies. Could I, could I... Varbūt es varētu izteikties vienu minūti atbildot uz šo te komisijas pārstāvi teikto. Priekšsēdētājiem nav ieslēgts mikrofons. One minute, Mr. Sivic. Jā, vienu minūti Sivič kungam došu. Un pēc tam Tajānas kundzei vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka mēs varam uztraukties par cilvēkiem, kas ir ieslodzīti cietumā, it īpaši situācijā, kas saistīta ar okupāciju vai bruņotu konfliktu. Šajā gadījumā mēs runājām par džihāda karēvi, kurš tika vainots dažādu terorisma aktu veikšanā un nodarbojās ar finanšu līdzekļu pārskaitīšanu starp dažādiem kaimiņu valstu reģioniem. Šo cilvēku vajadzēja aizturēt. Jautājuma Autori ir uztraukušies par to, ka tiek aizturēts cilvēks, kurš jau iepriekš nodarbojas ar teroristiskām darbībām. Mēs nevaram gaidīt, lai augstā pārstāve atkāptos no juridiskās situācijas, jo situācija ir pilnīgi skaidra. Izraela ir rīkojusies juridiski pareizi. Manuprāt, šajā jautājumā mēs rīkojamies juceklīgi, mēs nedrīkstētu nostāties vienas vai otras karojošās puses eh, pu, pusē, neizanalizējot situāciju. Mums nevajadzētu aizsargāt potenciālo teroristu vairāk nekā potenciālos viņa darbības upurus. Oui. Uh, votre réponse. Euh, Paldies. Man ļoti žēl teikt, bet ārējas darbības dienesta pārstāvi atbildi man neapmierina, tāpat man sanikno. Jūs teicāt, ka gandrīz visās pasaules valstīs pastāv administratīvā aizturēšana. Tā nav taisnība. Es esmu juriste, esmu advokāte. Uh, Jā, proti ir šis drošības līdzeklis aizsargā, aizturē cilvēku zinām laiku, bet Izrēlā tas notiek 20 gadu garumā, un kaut kas tāds nepastāv nevienā pasaules valstī. Un lūdzu, ne, nemēģiniet mums iestāstīt, ka tāds drošības līdzeklis pastāv Vācijā, Francijā un citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Jautājums ir par to, cik ilgu laiku var turēt cilvēku apcietinājumā tas ir zināmas atšķirības valstīs. Dažās valstīs uz pāris stundām var aizturēt, citās uz kādām trim dienām, bet ne ilgāk. Varbūt, ka ir atsevišķas valsts, kurās var uz nedēļu šādā aizturēt cilvēku, bet pēc šī laika šis cilvēks ir jāatbrīvo, vai arī tas ir jāapsūdz un jāiesniedz lieta tiesā. Šeit, šajā konkrētajā gadījumā Izrēlē nav nekāda tiesas procesa. Ja ir jātiesā terorists, tad tas tam jānotiek tiesā. Ja netiek iesniegta sūdzība, prasība tiesā un netiek iesaistīta tiesa, tad cilvēks sēž cietumā 20 gadu ilgumā kā administratīvās aizturēšanās līdzeklis, un, un neviens neko to nedara šajā jautājumā. Tieši par to mēs uzdevām jautājumu. Mēs esam minējuši ļoti daudz konkrētus gadījumus, Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka ļāvāt man uh, reaģēt uz šo atbildi. Ja ārējās darbības dienests man velta 12 minūtes, tad es varētu teikt, ka pret mani izturas nopietni, taču es tā nevaru teikt. Dzirdot šo atbildi, es varu teikt, ka jūs visu šo dosie neuztarat, neuztverat nopietni. Ja Aštons kundze izmanto tādu pašu valodu kā šīs komisijas pārstāvs, tad vienīgais secinājums, ko mēs varam izdarīt, ir tāds, ka. Kā Izraela nekādus stingros paziņojums no Eiropas nav saņēmusi. Nevar cilvēki ieslodzīt uz gadiem ilgi bez tiesas spriedumu. Nobeigumā gribu teikt, ka Eiropas parlaments 5. jūlijā savā rezolūcijā teica, ka ir jādara gals šai praksē, šai administratīvai aizturēšanai jo tas ir līdzeklis, ko izmanto palestīniešu ieslodzīšanai bez formālas apsūdzības un tiesas sprieduma nesen iesniedzu rakstisku jautājumu, ko jūs, Aštons kundz, darīsiet, lai šī ziņa skaidri nonāktu Izraēlas apziņā. Šeit mēs sastapāmies ar Logoreju. Šajā gadījumā mēs vienkārši runājam ar Izraelu, sakam, ka esam nobežījušies, bet nelietojam stingrākus vārdus. Kad runājam ar Izraelu, tad mēs izvēlamies īpaši maigus termiņus, maigus vārdus, salīdzinot ar to, kā mēs uzrunājam citas valstis. Paldies! Herzlichen Dank, damit können wir die Debatte beenden. Labi, līdz ar to šīs debatas mēs varam slēgt. Un tagad es eh, gribētu jūs aicināt pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Kolēģi jau pie mums ir ieradusies. Es vēlētos norādīt, ka šonadēļ notika konference, kur tikās Eiropas Savienības vēstnieki visā pasaulē. Šulca kungs, um, Kešmena kungs um, no delegācijām um, piedalījās. Tāpat arī varētu teikt, ka tika panākta vienprātība, ja šie vēstnieki ierodās uz Briseli vai ir kaut kur mums tuvumā, tad eh, viņiem noteikti ir mums ir jāmēģina tikties. Mm, galu galā tādā veidā mēs izvairītos no izmaksām, bet mēs varētu uzzināt, kas notiek attiecīgajās valstīs. Ņemot vērā pašreizējo attīstību Irākā, Vēlētos eh, jūs šodien mm, iepazīstināt ar Jānis Hievaškos kundzi. Esmu viņu izaicinājusi ierasties uz mūsu sanāksmi, lai viņa mums uh, pastāstītu eh, par savu darbu. Es eh, vēlētos pateikties par to, ko viņa dara. Jana ir īstais cilvēks ārējās darbības dienestā. Doties uz Bagdādī nav nekāda izprieca. Jāatcerās, ka vēl ar vien eh, pastāv liels apdraudējums šajā reģionā. Viņa noteikti to pati neteiks, bet es varu viņas vietā teikt, ka viņa patiešām veic izcilu darbu. Tāpat arī jāatcerās par budžetu, kas varbūt nav pietiekams. Eiropas Savienības vēstniecība Bagdādē atrodas konteinerā, pie Lielbritānijas vēstniecības dārzā. Sliktākus darba apstākļus es nedien nu nevaru iedomāties. Es dzirdu arī, esmu dzirdējis arī, ka netiek nodrošināts droš, nekāds drošības dienests šiem darbiniekiem. Mēs taču zinām, kāds apdraudējums pastāv šajā pilsētā. Jāatcerās, ka šie cilvēki šeit strādā tikai un vienīgi uz savu atbildību. Ir jāatcerās, ka ja šie cilvēki tiek nosūtīti mūsu vārdā uz šādām vietām, tad vajadzētu nodrošināt viņiem arī attiecīgu apsārdzi. Es nevēlos šeit eh, nevienu kritizēt, bet mums vajadzētu noteikti ņemt vērā, eh, ka situācija pašlaik ir šāda, un es domāju, ka mūsu pienākums ir darīt visu iespējamo, lai šī situācija uzlabotos. Jāna, liels paldies, ka ieradāties, dod jums vārdu. Dank, thank you. Liels paldies, dažādās valodās sakarunātāji, priekšsēdētāji kungs. Parasti cilvēki saka, esmu pagodināts un priecīgs uzstāties tādā uh, sabiedrībā kā jūsējā. Un kā kolēģi cīnās par uh, stabilāku Eiropu un par drošāku vidi. Taču šodien tiešām esmu gandarīta dalīties savās pārdomās par drošību ar jums tātad. Uh, Esmu es delegācijas vadītāja Irākā, bet galvenokārt gribu jums pastāstīt par ekspertu viedokļiem, ne tikai saistībā ar to, kas notiek Irākā, bet arī nāk lai ar vēstījumu par reģionā notiekošo. Irāka pat laban ir pārāk nestabila, pārāk jūtīga, lai spētu uz saviem pleciem uzņemties Sīrijā notiekašo. Irāka ir eh, dziļi sadalīta seg, uh, valsts, tur ir arī uh, uh, kaut kas, ko neatrisināja ASV. Okupācija nav uh, federāla likuma, nav likuma par uh, ienākumu sadalījumu no milzīgajām naftas atradnēm. Situācija Irākā ir ļoti naidīga pret mums, un tuvākajā uh, laikā mēs varētu piedzīvot Irākas sadalīšanos pašā Irākā un Ziemeļkurdistānā. Kāpēc tas notiek Sīrijas dēļ? Mēs uh, vadītāju delegāciju sanāksmē secinājām, ka runājot par Sīriju, mēs lietojam vārdu Bosnija. Mēs redzam, ka tas laiks tuvojas. Mēs runājam par tādu kā kabatu veidošanos. Mēs iegūstam ziņas par tām. Ziemeļu īrijā, Ziemeļu Irākā ir daudz kurdu, kurus atbalsta Asad režīms. Alepo un Haleps pilsēta var kļūt par nākošajām Sarajevam. Šo e, nedēļas nogali mēs sanāksim kopā, lai runātu par Sīriju. Sīrijā jau ir sākusies tīriska, e, etniskā tīrīšana un, darb, un karš turpināsies. Mēs teikam lūgti pavērt. Uh, buferzonu Turcijas militārā pārstāvniecība ir vēlas ar mums sadarboties. Skaidrs, ka mums ir darīšana ar PK, PKK, ar kurdu partiju. Ja mēs pieļausim, ka Turcija iesaistās, tad tā būs NATO iesaiste Sīrijā un mums būs milzīgs problēmas ar kurdiem. Daži Eiropas ministri piedāvā uh, Barzānī kungam, eh, kurš ir kurdu reģionāls pārvaldes priekšsēdētājs, eh, risināt situāciju. Taču, lai ko viņš darītu, viņam ir jādar, jādarbojas ar PKK, un tad ir atklāts konflikts ar Turciju. Turcija dara visu, lai uh, kurdu nacionālā padome pievērsto Sīrijas nacionālajai padomei Un tad, ja tiks izveidots, eh, izveidots kā, tāds kā patvērums kurdiem, tad skaidrs, ka Irāna, Irāka pakļausies Irānas uh, eh, ietekmei, un tad mums būs uh, problemātiska situācija dienvidos. Tad ir tad situācija būs ārkārtīgi bažs rosināšas. Plus mums vēl ir Lībāna un tad arī Hezbola struktūra uzdarbosies un būs milzīga etniska, milzīgs etniska problēma, uh, eh, konflikts Eiropas uh, dien, pie Eiropas dienvidu robežas. Šis, šajā situācijā Irākā notiekošais mums ļauj runāt par situācijas internacionalizāciju Sīrijā. Un lai kāda organizācija Irākā tikt viedo, veidota, tajā atainosies šīs valsts nestabilitāte un sadrumstalotība. Kas ir galvenās iesaistītās puses? Protams, Krievija. Un mums ir jāatgūst Krievija pie uh, sārunu galda, lai tā vadītu sarunu ar, sarunas ar ES dalībvalstīm Ņujorkā vai citur. Mums ir jārod starptautiskais mehānisms, mēs tieši strādājam pie šīs problēmas. Kā jau es sacīju, neskatoties uz to, mēs tomēr varam piedzīvot Irākas sadrumstalošanos vēl tālāk. Te ir runa par eh, sunītiem pret šītiem, uh, pret kur, kurdiem un irākiešiem. Nav tāda lieta kā Irākas nācija. Irāka piedzīvoja 35 kara gadus un no 30 miljoniem cilvēku vēl ar 1,6 miljoni ir bezvēs pazuduši. Trūkst, trūkst uh, ūdens daudzās dalībās. Uh, galvaspilsētas vietās. 95% teritorijas vispār nav kanalizācijas sistēmas, pat dabīgie ūdens avoti ir izbojāti. Cilvēki dzīvo nabadzībē, un mēs, Eiropas delegācija, saskaramies ar vienu problēmu, ko es no savu viedokli sauktu par netaisnīgu problēmu. Jūs bieži vien runājat par šo problēmu, un te ir runa par ašrafas um, nometne cilvēki no Ašrafas ir, aizvirz, ir novirzīti uz, uz Furijā mm, nometni tajā ir ūdens, ir 200 litru ūdens dienā, ir 24 stundas elektrības nodrošinājums, man tā nav. Viņiem ir ļoti labi apstākļi, salīdzinot ar to, kas viņam jebkad ir bijis. Cilvēki, kurus esmu uzrunājis, man stāstīja, nekad man nav bijusi tāda situācija, ka 24 stundas elektrība pieejama. Taču, kuri ja, jaunajā nometnē jau ir cilvēki, kas ir dalību valstu iedzīvotāji. Mums ir dalību valstis, kurām ir pienākums uzņemt šos cilvēkus atpakaļ. Un tie jūsu vidū, kas ir iesaistījušies uh, tai procesā, lai jūsu dalībvalsts pilsoņi tika uzņemti atpakaļ. Turklāt mums vēl ir 391 pastāvīgais bēglis. Un mums ir jāpanāk, lai Eiropas Savienības dalībvalstis uzņemtu šos bēgļus. Šie bēgļi vairs nav Ašrafa nometnes iedzīvotāji. Tas būtu liels ieguldījums no Eiropas Savienības puses, un tas būtu liels atbalsts Irākas valdībai. Irākas valdība ir pakļauta milzīgam starptautiskiem spiedienam tiek darīts viss, lai nenotiktu nekāds uh, incidents saistībā ar drošību. Mums ir 5 plus 1 uh, eh, atomu enerģijas uh, runas ar Irānu, sarunas ar Irānu. 200 uh, kilogrami uh, urāni, urāni tiek veidoti uh, Irānā un 230 ir maksimums, jau bīstams maksimums. Uh, Un mēs ļoti augstu vērtējam Ashtons kundzes lomu. Ja amerikāņi un krievi nevar runāt par Sīriju, tad viņi vismaz runā par Irānu. Lūdzu, atbalstiet šīs sarunas pēc iespējas lielākā mērā. Šajās pilsētās Mosorā vēl ar vienu ir daudz Alkaidas kaujinieku ar ciešām saiknēm ar Sīriju, Kurdistānu. Man, manā delegācijā ir seši uh, cilvēki, mēs dzīvojam konteineros, mums nav biroja, man nav nevienas automašīnas un man arī nav privātās apsardzes. Diemžēl šodienas balsošanā jūs par pusi samazinājāt 3003 līniju un līdz ar to man nebūs arī turpmāk Eh, drošības apsardzes, un eh, es arī turpmāk dzīvošu konteineru. Lūdzu, dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai situāciju uzlabotu. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies. Turpiniet priekšstādātājs. Tagad vārds Stīvensam kungam. Viņš ir eh, vadītājs delegācijai attiecībām ar Irāku. Stīven kungs, paldies. Paldies priekšstādātājiem. Paldies arī Janai Hibaškovai par viņas prezentāciju. Es patiešām uh, varu atkārtot uh, to, ko jūs teicāt priekšādātā kungs jūs ievadvārdos. Tas ir patiešām šausminoši, ka mūsu Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvjiem ir jāsaskaras ar šādiem dzīves apstākļiem. Esmu bijis Bagdādē un esmu redzējis, kādās telpās Janai ir jādzīvo. Tas patiešām nav pieņemami nevienam Eiropas Savienības pārstāvim. Priekšsēdētāji kungs, jūs arī uzsvērāt, ka viņai nav nekādas apsardzes pilnīgi nekādos apstākļos. Tad, kad es biju Bagdādē un mēs pametām zaļo zonu uh, un devāmies ar darbus tās, lai tiktos ar ministriem, tad uh, mums uzbruka braucot gar Tigras upi. Uzbruka ar uh, šaujamieročiem. Katru dienu notiek šādi incidenti. Vārdarbība un dumpnieku darbība vēl arvien turpinās. Tas, ka mūsu pārstāvji ir bez apsārdzes, ir absolūti nepieņemami. Mani šokēja Hibaškovas kundzes tikko pastāstītais par balsojumu, kas bija šorīt. Priekšsēdētāja kungs, noteikti mums ir jādara kaut kas, lai uzlabotu šo situāciju. Mēs nevaram Jānu un viņas nelielo personālu, kas pats par sevi nav labi, atstāt uh, ar saviem spēkiem uh, rīkoties. Es gribētu aicināt šo komiteju un arī jūs priekšēdētā kungs vēlreiz mēģināt pārdomāt to, kā, ko mēs varētu darīt šīs situācijas uzlabošanai. Es vēlreiz vēlētos mm, atkārtot un papildināt to, ko minēja Jāna par situāciju Irākā. Esmu pats pieredzējis to, ka šī situācija arvien pasliktinās. Pagājušajā nedēļā tikai viens nedēļas laikā tika izpildīts nāvisots 26 cilvēkiem. Katru dienu tiek izdarīts nāvisots cilvēkiem. Trīs no šiem 26 cilvēkiem bija sievietes. Eh, Human Rights Watch un Amnesty International saka, ka viņiem ir ļoti grūti saprast, kas ir šie cilvēki kādas apsūdzības viņiem ir izvirzītas. Mums apgalvo, ka viņi ir teroristi, bet mēs e, zinām, ka katru vakaru televīzijas kanālos mēs redzam, ka cilvēki tiek e, izvesti kameru priekšā, ir acīm redzams, ka viņi ir e, cietuši no fiziskas vardarbības, un var redzēt, ka viņiem ir tiek izpildīts nāvesots tikai tāpēc, ka viņi it kā paši ir atzinušies, bet visticamāk šīs atzīšanās ir izspiestas ar spīdzināšanu. Šāda veida cilvēktiesību situācija, kas pasliktinās katru dienu, ir patiešām katastrofālā. Taču mēs neesam dzirdējuši nekādus iebildumus vai sūdzības no amerikāņu puses. Amerikāņi, protams, jūtas vainīgi, uh, par to, ka viņi kopā ar mans pārstāvēto valsti ar Lielbritāniju piedalījās nelegālā Irākas okupācijā, kā rezultātā desmitiem tūkstošu Irākas mm, civiliedzīvotāju tika nogalināti. Tagad amerikāņi apgalvo, ka viņi ir aiz eh, sevis atstājuši funkcionējošu demokrātiju. Premjers Nurī Al-Maliki, kurš eh, zaudēja iepriekšējās vēlēšanās, ar divām vietām. Neskatoties uz to, viņš ir atkal iecelts par premjeru, pateicoties mūlām un Irānai, jo uh, tika panākts, ka viņa uh, cilvēki pievienojas kurdu koalīcijai. Tagad patiešām var apšaubīt viņa vadības stilu. Ir jāatcerās, ka uh, drošības ministriju vajadzēja nodot opozīcijai. Taču neskatoties uz to, viņš ir vienīgais, kurš ir atbildīgs par šīm sfērām. Mēs zinām, ka šī vara līdzinās diktatūrai. Mēs zinām, ka ir slepenie cietumi, cilvēki vienkārši pazūd no ielas un neviens viņus pēc tam vairāk neredz. Mēs zinām, ka katru dienu notiek spīdzināšana. Tāpat arī starptautiskā statistika uh, norāda uz to, ka Irāka ir otrā korumpētākā valsts pasaulē, tikai Somālija ir vēl korumpētāka. Hibaškovas kundze mums tikko pavēstīja, ka uh, nafta vēl ar vien uh, nodrošina milzīgus ienākumus, tāpat kā Huseina laikā. Miljoniem dolāru ieplūst valstī, bet neviens nezina, kur tie palik, paliek. paliek. Mēs zinām, ka elektrība ir pieejama tikai 4 stundas diennaktī. Kanalizācija, ūdens apgāde vispār nav uzlabojušās, tās tikai paliek sliktākas. Ik vienam šajā komitejā var apgalvot, ka mums ļoti uzmanīgi vajadzētu papētīt turpmāko palīdzību, kas tiek piešķirt Irākai. Mums palīdzību vajadzētu sasaistīt ar labu pārvaldību. Mums vajadzētu darīt vēl vairāk, mums eh, vajadzētu pavēstīt Nurjāla Malikī valdībai, ka ja šī valdība neuzlabos cilvēktiesību situāciju, ja netiks nodrošināta elektrība, kanalizācija, ūdens apgāde iedzīvotājiem, ja valdība nepildīs eh, tos eh, nosacījumus, saskaņā ar kuriem tika izveidota šī koalīcijas valdība, un viss tas, kas ir paredzēts dažādos nolīkumos, tad mums eh, vajadzētu iet vēl tālāk, mums vajadzētu Irākai izvirzīt sankcijas. Pēdējais punkts priekšsēdētāji. Tad, kad Norijāla Malikī devās uz Tirānu, tas notika pavisam nesen un tikās ar uh, galveno vadītāju Irānā Ajatolo Komēnī, tad uh, eh, Komēnī viņu apsveica par trīs lietām. Pirmkārt, viņš teica, ka viņš ir paveicis labu darbu izmetot ārā amerikāņus. Uh, Tāpat arī ļoti labi, ka viņš paudis skaidru atbalstu Bašaram Asadam Sīrijā, un eh, ļoti labi arī, ka viņš sadarbojas ar muģahidīniem. Ja par šādām lietām cilvēks ir jāapsveic, tad, manuprāt, tas ir liels apkaunojums. Paldies! Mums ir jāstrādā ātri! Mums vajadzēs runāt arī ar mūsu uzrunāko pārstāvi Ukrainā. Vienu minūti tagad dod Omenas Roitenes kundzei. Tikai viena minūte. Pusotra minūte, tāpēc, ka mums šodien ir dzimšanas diena. Lielas paldies! Er is een, er is een probleem van, van mensen. Es šeit saskatu vienu problēmu. Uh, Tad problēma, kas ir saistīta ar cilvēkiem, būt, proti tās ir cilvēku ciešanas. Mans jautājums būtu, cik daudz naudas gan Eiropas Savienība šeit tērē, un ņemot vērā, ka šīs naudas summas ir tik lielas, vai tiešām mēs nevarētu šīs cilvēku ciešanas mazliet uh, samazināt un mēģināt domāt par cilvēku dzīves apstākļiem un to uzlabošanu. Politiskā ietekme. Jūs runājāt par Turciju. Uh, Turcija ir NATO dalība valsts. Šis ir ļoti svarīgs temats. Esmu referente Turcijas jautājumos, un mēs vienmēr esam teikuši, ka PKK ir jāapkaro. Pie tā mēs arī pieturamies. PKK ir ietekme arī Irākā. Ko mums vajadzētu mainīt savā rīcībā, vai arī ko mums vajadzētu darīt? Uh, lai eh, vērstos pret eh, Turciju. Priekšādātāja kungs, mēs nevaram Turcijai vienkārši teikt, lai tā beidz eh, darboties. PKK galu galā um, ir teroristi un tie um, darbojas dažādās frontēs. Tad mans jautājums ir, pēc kādām vadlīnijām mums šeit vajadzētu strādāt? Liels paldies! Tainas kundze, viena minūte. Uh, Jā, viens minūte ir, diemžēl, ļoti maz, un, diemžēl, man arī šodien nav dzimšanas diena. Lielas paldies, Hibaškovs kundze, par jūsu informatīvo uh, izklāstu, tīpaši arī par Sīriju. Es arī biju Irākā uh, pēc Ajatolas ielūguma, un es varu tikai un vienīgi apkārt, atkārtot to, ko jūs jau minējāt. Jā, situācija ar elektrību un arī ar drošības jomā ir tiešām ļoti slikta. Divi jautājumi. Pirmais jautājums. Uh, par mums ar vienu ļoti aktuālo tēmatu - Ašrafs apmetne. Šķiet, ka šī apmetne nav nemaz labāka par iepriekšējo, par veco apmetni. Pirms pāris dienām es biju Berlīnē un uh, runāju arī par, ar cilvēku, kurš ir atbildīgs par Ašravas apmetnes likvidāciju. Viņš teica, līdz gada beigām šī Ašrafs apmetne tiks slēgta. Šāds lēmums ir pieņemts. Jūs runājāt arī par uh, Eiropas Savienības dalību valstīm, kas līdz šim nav izrādījušas īpašu sadarbību. Jūs minējāt eh, skaitļus 380. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi daudz. Tāpat arī ir jāatcerās eh, par 89 cilvēkiem, kas eh, tiek meklēti Irākā un eh, tiek meklēti arī ar Interpolu palīdzību. Taču šķiet, ka šīs cilvēku grupas ir tāds kā sadalījušās un bieži vien mēs aicinām arī um, saņemt ANO palīdzību, tāpat arī ir jāatcerās, ka ar amerikāņu palīdzību varētu varbūt dažus cilvēkus no uh, šīs apmetas izņemt. Ir jautājums par to, vai eh, šīs apmetnes eh, iedzīvotāji tiek personīgi izjautāti, kādā veidā tiek eh, nodrošināt šīs procedūras. Priekšēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies, centīšos izteikties īsi. Pirmām kārtām vēlētos jūs sveikt savas politiskās grupas vārdā. Uh, Zaļo grupas vārdā. Man ārkārtīgi patika jūsu informatīvais izklāsts ne tikai par Irāku, bet arī par visu šo reģionu. Nu, protams, šī situācija ļoti smaga, tāpēc priecāties par izklāstu var, varbūt nav īsti pareizi, bet jebkurā gadījumā, manuprāt, eh, jūs ļoti labi vērtējat eh, to, kas eh, tur notiek. Gribētu jautāt par Saudi Arābijas lomu šajā reģionā. Vai jūs eh, saskatāt, ka tā ir daļa no problēmas, vai varbūt arī šeit eh, var eh, rast risinājumu? Esam dzirdējuši no daudziem cilvēkiem šajā reģionā, ka Saudi-Arābija ir iesaistīta islāmistu tīkla finansēšanā dažādās valstīs. Tad, tad varbūt risinājums tas nebūs. Tāpat arī mēs dzirdām, ka Eiropas Savienība iespējams nav pietiekami kritiska attiecībā uz Saudi-Arābiju. Kāds būtu jūsu vērtējums par šo jomu? Un pēdējais mm, komentāri un jautājumi par Ašrafas apmetni un arī uh, dalību valstu nevēlēšanās uzņemt savu valstu iedzīvotājus. Šķiet, ka nu, Ašrafas apmetni mēs bieži vien uztveram par galveno problēmu Irākā. Es patiešām augstu vērtēju jūsu Mm, sniegto informāciju par pašreizēju situāciju Irākā, proti elektrību un tā tālāk. Es ceru, ka tas ļaus cilvēkiem šeit parlamentā saprast to, kādas īsti ir galvenās problēmas Irākā. Oh, okay, I will try. Hībaškovs kundze. Ašravas apmetne Pilnīgi noteikti Hurijas apmetne nav labāka par Ašrafas apmetni, bet eh, vismaz eh, tehniskā ziņā šī apmetne ir labāka nekā tā, kurā es uzturos. Viņiem nav peldbaseina, mums ir peldbaseins, tā būtu vienīgā atšķirība. Ašrafas apmetne ir apmetnē, kuru finansē Eiropas Savienības līdzekļi. 64 cilvēki katru dienu intervē eh, cilvēkus, kas ir ievesti šajā apmetnē. Visi šie cilvēki tiek izskatīti, vai tie atbilst nosacījumiem, lai, gūt, lai iegūtu bēgļu statusu. Dažkārt eh, pat divas dienas nākas pavadīt, lai uzzinātu, kāds ir īstais šī cilvēka vārds un kad viņš ir dzimis. Bieži vien šie um, CV vienkārši tiek izdomāti. Tie ir runa par sektu. Mēs maksājam ANO uh, kontrolieriem, lai tie gatavot monitoringa ziņojumus. Un bieži vien es lūdzu, lai šos monitoringa ziņojumus man nosūta uh, E, tieši, un tāpēc es tos varu arī tūlīt izlasīt. Koblerkungs veids patiešām izcilu darbu, un tiek, viņš tiek apvainots par nacistu un pat par fašistu, pat e, tādās e, prestižās avīzēs kā New York Times. Manuprāt, Eiropas Savienības pilsoni nedrīkst saukt par nacistu vai par fašistu, bet diemžēl kaut kas tāds notiek. Ja ir runa par cilvēku skaitu, vāciešiem ir uh, vairāk nekā desmitiem cilvēku, kurus vajadzētu uh, intervēt, lai noskaidrotu uh, viņu iedzīvotāju statusu. Tas nav pabeigts. Spānijā un Itālijā ir šie rezidenti, tāpat arī ir daudz citu valstu um, uh, iedzīvotāju, kurus vajadzētu vest atpakaļ, un to vajadzētu darīt Ašravas apmetnes labā. Saudi Arābija vai tā finansē islāmistus. Jā, protams, Saudi-Arābija atbalsta vahābismu, tas notiek dažādos veidos, gan morāli, gan finansiāli. Bet, ja runa par Sīriju, tad pašlaik Turcijas un Turcijas islāma ietekme un arī Turcijas finansiālās intereses par Sīrijas islamizāciju ir daudz augstākas nekā Saudi-Arābijas intereses. Un Irākā, protams, ir jāsaka, ka Irāna ir galvenā valsts ar vislielāko ietekmi. Protams, var runāt arī par Ēģiptes ietekmi, bet tajā pašā laikā ir jāatcerās arī par Pakistānu. Mums vajadzētu sekot līdzi tam, ko Saudarābija finansē Pakistānā. Eiropas ārējās darbības dienests ļoti labi apzinās šo situāciju. Nauda. Eiropas Savienības ir samaksājusi vairāk nekā vienu miljārdu eiro Irākai. Ar šo naudu tika finansētas ANO darbības, tika finansēti arī um, ANO uh, ģimenes locekļu uzturēšanās, tad tie ir gandrīz 60%. Mums vajadzētu atcerēties, ka šī nauda, kas aizplūst uz ANO, ir jāatzīst kā nauda, kas tiek piešķirta no Eiropas Savienības līdzekļiem. Ir jāatcerās, ka ir dažādas ANO iestādes, UNICEF, um, ANO beigļu fonds un tā tālāk. Tā viss ir Eiropas Savienības nauda, bet nekad netiek uzlikt šeit Eiropas Savienības karoks. Mm, tāpat, teiksim, man ir jāiztiek ar 300 tūkstošiem eiro, kas tiek eh, sadalīta pa 30 dažādiem projektiem. Tā kā man nav apsardzes, es nevaru izbraukt no Bagdādes. Kā tad es varēšu uh, kontrolēt visus šos um, miljonus eiro, kas uh, tiek iztērēti Irākā. Irākai nav vajadzīga nauda. 50 uh, miljārdu uh, dolāru liekais budžets viņiem ir katru gadu. Diemžēl viņi nezina, kā šo naudu iztērēt, viņi nezina, kā uzrakstīt līgumu, viņi nezina, kā izpildīt šo līgumu. Viņiem nekad nav bijis valsts iepirkums. Šī nauda viņiem nav vajadzīga. Viņiem ir vajadzīgi savi tehniskie eksperti, kas darbotos viņu mm, elektrifikācijas ministrijas juridiskajā departamentā, naftas ministrijā un tā tālāk. Tā, lai viņi varētu sarakstīt šos līgumus, lai varētu slēgt līgumus ar uzņēmumiem. Šī ir problēma. Šajā valstī nav cilvēku. 30 gadus eh, šī valsts cieta no kara. Viņiem ir vajadzīgi mūsu cilvēki, ir vajadzīgi cilvēki, kas varētu dalīties pieredzē. Tieši cilvēki ir vajadzīgi, nevis nauda. Pēdējais. Tiesiskums, korupcija, pazuduši cilvēki, cietumi un tā tālāk. Irāka vēl ar vien ir pirmā valsts teroristu sarakstā. Mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai cīnītos pret terorismu. Esam parakstījuši partnerības un sadarbības nolīgumu, tāpēc es gribētu jūs aicināt eh, palīdzēt ratificēt šo partnerības un sadarbības nolīgumu. Pirmais punkts šajā nolīgumā ir eh, sadarbība cīņā pret terorismu. Tāpat arī eh, mums ir 46 eiropieši, kas strādā Irākas cietumos. Tad šeit nav runa par amerikāņiem, bet par eiropiešiem, kas apmāca un rūpējās par dažādiem cietumiem, tā skaitā Rusavas cietumā, kas būtībā ir Alkaida cietums. Diemžēl šīs dalībvalstis, kuras jūs pārstāvat, noslēgs mandātu attiecībā uz Irāku 2013. gada beigās. Tas ir nepareizi. Šī misija maksā 800 tūkstošus eiro. Tā ir tik tikko sākusi strādāt, un tagad šai misijai ir jābeidz darboties tiesiskums. Nu, irākiešiem nav nekādas sajēgas, eh, eh, kas ir tiesiskums, un amerikāņi viņiem nav palīdzējuši. Tāpēc eh, lūdzu palīdziet mums, mūsu centienos, un palīdziet ratificēt partnerības un sadarbības nolīgumu. Paldies, vēstnieces kundze. Veiksmi jums darbā un noteikti atbrauciet pie mums atkal. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Esam jau iekavējuši darbu par 15 minūtēm. Tagad mums